The... Kolēģi, mēs sākam, atsākam sēdi, kā jūs redzat, šodien pēcpusdienā mums ir um, samērā piesātināts grafiks, kas nozīmē, ka jāiekļaujas laikā, un mēs tīpaši mēģināsim pievērst uzmanību Serikjāni ziņojumam, lai ik viens varētu par to izteikties, bet es aicinu jūs. Uh, pieturēties pie disciplīnas un pie atvēlētajiem runas laikiem. Un ja deputāti varētu savlaicīgi norādīt, ja, ka tie vēlas izteikties, lai man būtu liste gatava un es varētu sadalīt laiku, ņemot vērā pieteikušos runātāju skaitu. Lūk, un ar šo lūgumu tad es pārēju tieši pie Sarikjani kundzes ziņojumu par vienotu Eiropas dzelzceļa telpu. Ziņojuma projekts. Man tika sacīts, ka tas būs ļoti strīdīgs, bet es, protams, nezinu iepriekš Sarikjani kundze, lūdzu jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es iesākumā vēlos pateikties visiem referentiem par viņu paveikto darbu sadarbību, tāpat arī visiem tran komitejas ierēģiem un citiem, kuri piedalījās šajā darbā. Darbs tik tiešām bija ļoti e, nozīmīgs. Mērķis šai pārstrādātai versijai ir sagatavot mums skaidrus noteikumus, kas veidos Eiropas vienoto dzelzceļa telpu, lai mēs varētu atbrīvoties un pārskatīt visas grūtības, kas radās no pirmās dzelzceļa paketes. Patiesībā šeit ir runa par pirmās dzelzceļa paketes pārstrādāšanu, un mēs vēlamies nevis uh, Eh, jau veidot esošu modeli, bet veidot tādu modeli, kas būtu piemērojams visās dalībvalstīs, lai mēs varētu sasniegt savu vienotā tirgus mērķi un uh, ļoti nozīmīgo transporta dekarbonizācijas mērķi, un tas viss ņemot vērā Eiropas komisijas eh, mērķi investēt dzelzceļa transportā, lai padarītu to konkurētspējīgais eh, attiecībā ar, eh, pret citām transporta sistēmām. Runājot par pašreizējo situāciju dzelzceļā, to var rezumēt piecos punktos. Finansējums. Nu, nodalījums, tātad infrastruktūras operatori, liberalizācija, tehniskā harmonizācija. Protams, visi šie aspekti netiek um, skatīti ziņojumā par pārstrādāšanu, pārstrādājumā. Mēs runājam par uh, finansējumu jautājumu, par dzelzceļiem, par regulatoru, un es mēģināju skatīt nodalīšanas jautājumu konkrēti E, infrastruktūras un operatoru nodalā, nodalījumu. Nu, par liberalizāciju mēs runāsim tikai 2012. gadā, balstoties uz e, komisāra paziņojumu. Un ņemot vērā to, ka mēs runājam par dzelzceļa tirgu, kas jau ir liberalizēts kravas transportam kopš 2007. gada un e, pasažieru transportā, sākot ar 2010. gada janvāri, esam pārliecināti, ka šajā sistēmā ir nepieciešami noteikumi attiecībās pieciem aspektiem, kuriem nav visi skatīti šajā pārstrādātajā versijā, bet gribu norādīt, ka ar spēcīgu regulatoru palīdzību mēs nevaram tikt galā ar visiem diskriminējošiem jautājumiem vienotajā tirgū. Tāpat arī Es domāju, ka sistēma bez nodalīšanas un bez eh, regulējuma nespēja funkcionēt tieši tāpat, kā nespēja funkcionēt sistēma bez pašfinansējuma un bez adekvāta finansējuma. Un ir nepieciešami iesaistīties šeit, kad mēs runājam par tehnisko harmonizāciju. Pretējā gadījumā nav nu, iespējams attīstīt šo dzelzceļu paketi. Un pārstrādātajā versijā es izlēmu runāt par finansējumu nodalījumam un. Uh, Eh, regulatoriem, lai šo jautājumu varētu detalizētāk apspriest mūsu komitejā. Šeit es runāšu par vissvarīgākajiem pārstrādātās versijas punktiem, konkrēti par regulātoru fi, eh, lomu. Šeit ir runa eh, grozījumiem no 73. līdz 78. un šeit es pievienojos komisijas pieejai, kas palielina nacionālo regulatoru pilnvaras ir nepieciešams efektīvs regulators nacionālā līmenī, bet kurš arī spētu koordinēt un integrēt pietiekami sadarbības starp nacionāliem regulatoriem, lai varētu kalpot par tirgus noteikumu piemērošanas um, uh, instrumentu dzelzceļa tirgu. Un šajā sakarā ir iesniegti grozījumi, lai padarītu noteikumus skaidrākus un caurskatāmākus, lai varētu stiprināt regulatoru pilnvaras, piemēram, runājot par 75. grozījumu par licenci eh, vai organizēšanas kapacitāti 73. grozījumā, un es mēģināju e, paskaidrot sīkāk lēmumu pieņemšanas procesu 80. grozījumā. Protams, jārunā par Eiropas dimensiju, par kontroli, kas um, tiek īstenot no regulatora puses un vairākos grozījumos mēs esam runājuši par Eiropas regulatoru tīklu izveidošanu, kurš kalpotu kā Eiropas vienotā regulatora bāze. Protams, tā kā šeit ir runa par direktīvas priekšlikumu, mēs to nevaram paredzēt pārskatījumā, bet 88. grozījumā es uzskatīju, ka būtu noderīgi pēc diskusijām ar kolēģiem ierakstīt komisijas apņemšanos izveidot Eiropas regulatora amatu, kas varētu tikt izveidots vēlāk. Vēl viens jautājums, kas ir pārstrādātajā versijā skatīts, ir jautājums par finansējumu un izmaksām. Ir nedaudz investīciju dzelzceļu nozarē, un it īpaši nozīmīgas problēmas ir ar infrastruktūrām Es gribētu aicināt komisiju iesaistīties vairāk šajā darbā un padarīt dzelzceļa transporta sistēmu konkurētspējīgāku saistībā attiecībā pret citām sistēmām. Daudzās valstīs tīkli, dzelzceļa tīklu eh, finansējums eh, ir nepietiekamā līmenī, un es gribētu aicināt komisiju izveidot standartu procedūru, lai varētu formalizēt finansējumu dalībvalstīs. Un šajā sakarā es uzskatu, ka ir jāpalielina nolīgumā termiņš no pieciem gadiem, kā to paredz komisija, līdz septiņiem gadiem, lai varētu uzlabot e, sektoriālās darbības plānus. Tālāk runājot par infrastruktūru izmaksu modulēšanu. Uh, un vilcienu radīto trokšņu samazināšanu, manuprāt, ārējo izmaksu internalizācija ir jāskat saistībā ar citiem transporta veidiem, lai padarītu intermodālās konkurences nosacījums ideāls. Un šajā sakarā es eh, aiz, eh, vēlos saistīt dzelzceļa transportu ar autotransportu un ieviest sava veida bonusu sistēmu, lai mudinātu investīcijas, kas paredzētu modernizēt eh, vecos vagonus un paredzēt pasākumus infrastruktūru modificēšanai, bet tas nevarētu nozīmēt papildu finanšu slodzes, kā tas ir norādīts 62. Eh, grozījumā. Tāpat arī bonus malus sistēmas piedāvāšana. Pie Eh, eh, vilcieniem, kas ir aprīkot ar ETCS, tas nenozīmē infrastruktūra pārvaldītāja resursu samazināšanu. Nu, tas arī būtu ļoti nozīmīgi, lai varētu ieviest bonus malu sistēmu, un šai sakarā es atsaucos uz 66. Eh, grozījumu. Tāpat arī ir jāmudina vilcienu izmantošana kas ir aprīkot ar kontrols un bremzēšanas sistēmu, un šeit būtu 67. grozījums īpaši. Tālāk deleģētie akti saskaņā ar komisiju daudzi pielikumi var tikt grozīti ar deleģētajiem aktiem. Taču, zināmā mērā, tas varētu pārāk lielā mērā ietekmēt e, tekstu direktīvas priekšlikumam, un tāpēc es e, iesniedzu vairākus grozījumus, eh, un vairāki pielikumos skatītie jautājumi ir eh, minēti likumdošanas tekstā. Tas ir otrais, trešais, piektais, septītais un astotais pielikumi. Daļu no pielikumiem es pārcēlu uz likumdošanas tekstu. Atsevišķi grozījumi ņem vērā grozījumus, kas ir stājušies spēkā pēc Lisabonas līguma deleģētu aktu sakarām. Tālāk, eh, strīdīgāks jautājums, kas ir inf, eh, separācija starp infrastruktūru un operatoriem šajā sakarā 17. līdz 28. grozījums ir būtiski. Un pārskatīšanā jāparedz nodalīšana pašā dzelzceļa sistēmas iekšienē, protams, mans viedoklis ir tāds, ka šeit būtu 2012. gadā jārunā par tirgu liberalizāciju un atvēršanu. Es uzskatu, ka, lai sasniegtu tirgu atvēršanas mērķi, nodalīšanas modeļiem ir jāgarantē sistēma, kura citādi riskētu dot priekšroku tirgu dominējošajiem operatoriem. Ja pārāk tiek kontrolētas infrastruktūras, tad tiktu bloķēta pieejama Eh, infrastruktūrām pārvadātājiem no kaimiņu valstīm. Tas ierobežot konkurenci, tas arī mazinātu tirgus attīstību un transnacionālo uh, pārvadājumu attīstību. Protams, kā jau es sacīju, mēs runājam par tirgus eh, liberalizācijas sistēmu gan starptautiskajos pasažieru pārvadājumos, gan kravu pārvadājumos starptautiskajiem tirgam, tirgiem ir jābūt atvērtiem un pārskatīšanā piedāvātiem. Pārskat pasākumu dos mums iespēju eh, veikt šādu tirgus atvēršanu. Tāpat arī es piedāvāju vairākus notiekumus, kas ir septī... padara skaidrākas saiknes 7. pantā starp dzelzceļa operatoru un infrastruktūru pārvaldību. Protams, būs pārējais periods eh, šai nodalīšanai. Un pārreiz periodam ir ieviesti noteikumi un standarti, kuri zināmā veidā varētu nodrošināt garantijas mobilitātei, personālam, sociālās klauzulas, kā arī veselības aizsardzības un drošības nosacījums. Vēl viens svarīgs punkts noslēgumā, kas ir ļoti būtisks par spēkā stāšanos un kas attiecas uz diskriminēšanu attiecībās piekļūt tirgiem, ko var izmantot infrastruktūra lietotāji. Komisija ir piedāvājusi e, dzelzceļa pakalpojumu sniedzēju nodalījumu, kas e, nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas operatoriem un es domāju par iespējām visiem pārvadātājiem piesaistīt klientus. Šeit ir 13. grozījums, kas atbalsta komisijas priekšlikumu, kas paredz padarīt lietas vēl skaidrākas un padarīt skaidrāku komisijas priekšlikumu. Lūk, galvenie punkti, bet, protams, esmu jūsu rīcībā ikvienam skaidrojumam un ļoti rūpīgi sekošu debatēm. Paldies, paldies, eh, Serakjani kundze, un tagad runātāju saraksts manā eh, rīcībā, kāds tas ir šobrīd. Ēnu referenti. Mr. Kramer, Mr. Zeal, Mrs. Wills.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 Mr. Al Kadrawi. Have I got everybody? Laikam nosaucu visus. I've got you down. Es eh, iekļauju arī Durānas kundzi. Vai vēl kāds, ko es neesmu pieminējis, vēlas izteikties? Jo Tagad man būs jādala esošais laiks attiecībā ar runātāju skaitu. Piecas minūtes ēnu referentiem un trīs pārējiem runātājiem. Piecas minūtes skūna kungs, lūdzu. E. Paldies, priekšsēd. Laiks iet. Paldies Račāni kundzei, referentei, kas ir smagi strādājusi pēdējā laikā, un viņa konsultācijas procesu veido ļoti atvērtu. Viņa bija vienmēr gatava atvērt sarunām, un šādā sarežģītā jautājumā tas eh, laikam ir īpaši svarīgi. Kopīgi uzdevumi jautājumi pēc tam, ka pirmo dzelzceļa pakotni, eh, tā bija stājusies spēkā, kāpēc e, tā e, ir devusi tik maz panākums. Un tieši tas ir izšķirošais jautājums. Kādēļ dalība valstis e, ir šo svarīgo uzdevumu tik daudz, vairāk kravu, vairāk pasažieru pārlīt uz sliežceļiem, nevēlas pildīt šo mēķu stādījumu. Un, ja jūs paklausties diskusijas padomē, tas liek matiem sacelties stāvs dažkārt. Daž Mums e, tāpēc ir vajadzīgs plašs vairākums, e, lai arī, zinām, pretsvaru veidot pret padomu. Šeit ir jānotiek kam vairāk. E, jautājums ar finansējumu. Saračāni kundze to pieminē. Investīcijas ir nepieciešams dzēšceļos, jānodrošina starpsavienojumu, interoperabilitāte. Uh, Un ja mēs esam diskusijās mīņājušies uz vietas, tad bieži mēs redzējām, ka visi lielākie eh, panākumi eh, liberalizācijas eh, jomā bija attiecībā uz atšķetināšanas modeli, bet arī uz holding modeli. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka infrastruktūras modelis būs vienīgais kritērijs, pēc kā mēs varēsim e, izdarīt spriedumu, vai liberalizācija būs iespējama. Zinām, konkurence starp šiem diviem modeļiem nebūtu nav kaitīga, bet zināmos apstākļos. Un šeit pats galvenais, dāmas un kungi, ir caurskatāmība. Ir jābūt skaidram, kas pieder infrastruktūras eh, uzņēmumi eh, dzelzceļi, eh, signalizācija, dzelzceļa stācijas, tas viss tur pieder klāt. Un arī izmaksas ir caurskatām jāvar rēķināt, lai katrs konkurents Eiropas tirgu var strādāt godīgos apstākļos. Un kurš to nodrošinās, kurš to pārbaudīs? Noteikti ne infrastruktūras uzturētājs, bet regulātors un neviens cits svarīgs, un regulātoram ir nepieciešama tāda struktūra visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās uh, transporta pakalpojumi tiek sniegti, kas ir salīdzināms uh, gan cilvēku resursu, gan arī tehnisko aprīkojumu ziņā. Un šim regulātoram jābūt kompetentam, un tam ir jābūt ar pilnvarām pateikt, ka eh, tāds vai šāds iesniegums tiek apstiprināts vai noraidīts ar konkrētu pamatojumu. Šeit ir jābūt caurskatāmībai, saka vēlreiz. Un tad svarīgs jautājums ir tas, ka uh, e, sliežu ceļu uzturēšana parasti to dara valsts, infrastruktūra parasti uh, apkalpo valsts. Uh, kādas finanšu plūsmas ir vērojams starp šiem diviem lieliem uzņēmiem? Tam arī ir jābūt caurskatāmam. Un tad mēs tikai dabūsim saprātīgus rezultātus svarīgs izšķirošs punkts, kam mēs arī pievērsāmies, bija pakalpojumi iekārtas šodien. Katrs Luksemburgas laukumā varēja arī vēl ierakstīties e, sarakstī, vai tu esi pār Par unbundling, tātad atšķirtināšanu, nošķiršanu mēs būtu nošķiršana vai pret. Uh, um, tad tur bija blīkši, tad bija demonstrācijas Luksemburgas laukumos, bet tas taču nav izšķirošais jautājums. Izšķirošais jautājums ir tas, kā mēs atvērsim tirgu. Uh, Un pie tā pieder arī pakalpojumi. Ja mēs sakam 20% eh, ir jāpiedāvā citiem, eh, eh, izmanto vai zaudē to, mums ir jārod modelis, kas funkcionē. Lai par interoperabilitāti es runāju, es domāju, mēs radīsim labu modeli, labu kompromisu Eh, kas nodrošinās lielāku liberalizāciju, lielāku konkurenci pār pasažieru transportu no Vāršavas līdz Londonai un Parīzei un no Skandināvijas līdz Romai. Un tas pats arī attiec uz precēm. Paldies! Paldies, Kūna kungs, nedaudz pārsniedz savu laiku, bet nu vēl pieļaujam. Tomols eh, Tromos kungs, 5 minūtes liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdi. Vispirms gribu pateikties referentei par darbu un viņas komandai. Es gribu arī pateikties manai komandai, eh, manam eh, palīgiem par pamatīgu darbu. Par pirmo jautājumu nošķiršanu. Aldi grupa neatbalsta pilnīgu nošķiršanu, kā tas pat labāk ir tekstā paredzēts, kā jūs debatēs sacīja Manuprāt, nav skaidras korelācijas starp konkurētspēju un organizatorisko struktūru. Ja mēs tagad uzliksim pa pienākumu nošķiršanu, tad izmaksas tikai pieaugs un efektivitāte e, tiks mazināta. Tādēļ nogaidīsim labāk Eiropas kopienas tiesas spriedumu par nošķiršanas, esošiem nošķiršanas prasībām. Nogaidīsim šo spriedumu. Mēs esam tomēr arī atvērti diskusijām par to, kā infrastruktūras pārvaldnieki neatkarības nostiprināt. Viens e, risinājums varētu būt tāds, ka holdinga padomas locekļi nedrīkstētu būt e, tās organizācijas valdē, e, kas veic esenciālās funkcijas, un es gaidu jūs priekšlikumu šajā sakarā. Kas attiec uz tirgus atvērtību? Mēs gribam paredzēt pasākums, lai vietējo tirgu uh, atvērtu pasažieriem, tā skaitā PSO. Kas attiecas uz tirgus atvērtību, mēs Eh, ierosinām, ka Eiropas komisijas regulatoru iestādē būtu jāatbalsta nacionālai regulatori, lai nodrošinātu atvērtu un caurskatām dzelzceļu tirgu. Jāizveido regulatoru eh, nodaļa Eiropas komisijas ietvaros, DigiMove, DigiCompetition vai ideālā variantā piedaloties abiem šiem ģenerāla direktorātiem, kuros, eh, kas atbalstīts nacionāls regulators. Tad mēs grozītu 80 referenta punktu, ziņu punktu. Eh, šai nodaļai būtu jājauc tikai eh, tad, kad to nedara nacionāls regulators konfliktu apstākļos, jo spēcīgāks ir regulators, jo neatkarīgāks, jo atvērtāks būs tirgs. Uh, Eiropas saimnībā ne visi nacionālai regulātori ir vienlīdz labi aprīkot ar eh, darbiniekiem eh, eh, tehnisko aprīkojumu neatkarību. Tādēļ es arī gribētu runāt par 55. punktu, kur ir prasīts, lai nacionālu regulātoru aprīkojums būtu pielāgots tirgus, atsošā tirgus prasībām un vajadzībām. Un Eh, to, eh, tos vajadzētu arī atbalstīt attiecīgai regulatoru iestādī, kas izveidojama Eiropas Savienībā. Un tad par 56 un 57 es gribētu šeit, ka mēs piebilstu, eh, ka nacionāla regulātora, kas nepilda noteikts termiņus, par tiem ir jāziņo Eiropas komisijai. Kas attiec uz 55. grozījumu, mēs neatbalstam maksimālu šeit robežu, un kas attiec uz 74. mēs gribētu uh, nomainīt uh, terminu uh, uh, nacionāls parlaments ar kompetento uh, parlamentu, atbildīgo parlamentu. Katrai dalību valstī tas varētu būt dažādi. Kas attiec uz 88. Uh, grozījumu, mēs gribētu būt ambiciozāk. Eiropas komisijai vajadzētu līdz 2012. gada beigām sagatavot priešlikumu šeit. Turklāt nākamgad. Uh, Eiropas dzelzceļa aģentūras struktūra eh, un darbs tiks pārskatīta. Eiropas komisija grib arī sagatavot eh, priešlikumu eh, dalībvalstu pasažieru tirgu atvēršanai. Šo jautājumu arī mēs varētu debatēs ieviest. Kas attiecas minimālo pakalpojumu līmeni streiku gadījumā, 117. grozījums, mēs nesam par to, ka šāda iespēja tiktu bloķēta. Streikam vienā valstī nevajadzētu bloķēt visu Eiropas transportu 118, 120 grozījums Mēs neesam par uh, algu, pensiju un bērndārzu iekļaušanu kā tiešas izmaksas. Tas paaugstinātu izmaksas un uh, dzelzceļu padarītu kopumā dārgāku un nekonkurētspējīgāku. Kas attiec uz 121. tirgus segmentu, mēs neatbalstam komisijas priešlikumu svītrošanu. Mēs atzīstam, ka ne visi tirgus segmenti ir uh, vienlīdz svarīgi visām dalību valstīm, bet ir nepieciešams minimāls koordinācijas un caurskatāmības līmenis regulātori regulatoriem Eiropas līmenī. Regulators varētu nevis ex ante, bet ex post iejaukties eh, tikai konfliktu un sūdzību gadījumā. Gal galā 66. pants kas attiec uz eh, pārstrādātās redakcijas transpozīciju. Padome paredz divus gadus direktīvas implementācijā, dažas dalībvalstis prasa 3, 4, 3 līdz 5 gadu termiņus, tas nav pieņemami. Uh, manuprāt, parlamentam vajadzētu prasīt transponēšanu gadu laikā. Paldies. Paldies, Tramolsa kungs. Zaļo vārdā Krāmer kungs 5 minūtes. Paldies par ziņojumu tas ir konkrētāk tagad nekā pagājušajā mūsu debatā par šo jautājumu, bet vienā jautājumā esmu vīlies. Pagājušajā reizē mēs skaidri pateicām, mēs visi, protams, vēlamies vienotu Eiropas dzelzceļa tīklu, Eiropas līmeņu pieeja visiem dzelzceļa sliežu ceļiem, nediskriminējošas bāzes. Par to esam viens prāts, bet ja mēs paskatāmies, kāda realitāte Eiropē, tad galvenais konflikts ir tāds, nevis nošķirts vai nenošķirts, jo ir dažas valsts, kur viss ir brīnišķīgi nošķirts, bet tomēr šie tirgi ir slēgti, un valsts, kur nav nošķīruma, un tomēr šis, šie tirgi ir patiesībā atvērtāki. Bet mēs vēlamies atvērt dzelzceļu, sliešceļus, uh, visiem eh, godīgas konkurences apstākļos. Un tāpēc eh, nevajag tik daudz runāt par nošķiršanu, jo tas nav galvenais kriterijs. Mēs varam izsist cauri nošķiršanu katrā valstī un tomēr nemainīt neko uz labo pusi, jo mēs zinām, ka citi faktori ir daudz nozīmīgāki kā zaļais, es saku tādēļ vēlreiz, ka es esmu par uh, tīklu un uh, um, transporta nošķiršanu, bet tas nav galvenais kritērijs. Uh, uz ko mums būtu jākoncentrējas. Un tāpēc regulātora nozīme ir no, uh, izšķiroša. Tās valsts, kurās eksistē, es uzsveru, neatkarīgs regulators, tur arī tīkli ir atvērti, un šis lēms ir jāpieņem ātri. Tad es nesaprotu, kādēļ komisijas priešlikums četru nedēļu laikā, jebkurā gadījumā ir jāizlem, vai kāds uzņēmums saņems e, šādu e, slotu, e, ka tas ir tikai tiek vaināts ar piebildi principā. Un tad jau mēs varam mūžīgi gaidīt. Ir dažās valstīs, ka ir jāgaida divi mēneši Eh, ja eh, anketa ir pareizā aizpildīta, bet tā kā nekad tā nav pareizā aizpildīta, tad dažreiz pagāja divi gadi, kamēr jūs saņemat atbildi. Ir citas valsts, kur ir arī regulators, tur divu gadu laikā jūs pat atbildi nesņemsiet, vienalga vai jūs būsiet attiecīgo anketu aizpildījis vai ne, un tam ir jāmainās. Un tad es saku, katrā ziņā Lēmumam ir jābūt četru nedēļu laikā, un tad var strīdēties par to, vai e, noraidījums bija pamatots tiesiski vai nē. E, ja ir pozitīvs e, pielaide e, slota, tad visi kārtībā, bet ir runa par šiem noraidījumu gadījumiem. Ja uzņēmums divu gadu laikā nesņem atbildi par to, vai tas varēs lietot sliežu teicu, viņš ne, negādāsies lokomotīvu, e, viņš nekādas investīcijas neizdarsīs, e, un tad viss arī izgāzīsies. Tādēļ regulators ir izšķirots izšķirošā instance, un šeit mums ir jāpiespiež viņu pieņemt lēmumus pienācīgā laikā. Kūnkungs jau to pieminēja. Caurskatāmīgi ir izšķiroši, cik naudu tiek uh, iekasēta un kur šie līdzekļi tiek izlietoti. Mēs uh, uzskatām, ka tie ir jāinvestē infrastruktūrā un jābūt godīgiem. Uh, Eh, konkurences apstākļiem. Nevar būt tā, ka Vācijā Berlīnē trases cenas ir divreiz lielākas nekā Hamburgē un Hamburgā divreiz uh, dārgākas nekā Rainas mainas apgabalā. Tā tas nevar būt. Tāpēc ir jābūt caurskatāmībai un infrastruktūras izmantošana, tas skaidrs, eh, infrastruktūra ir jānoslogo, valsts ir tās gadu desmitiem uh, izveidojuši un konkurentiem ir jābūt piekļuvēji infrastruktūrā, lai to noslogot pienācīt. Uh, trašu cenas attiecībā uz troksni un EATS 5% samazinājums, tas tā nav pietiekoši iniciatīva, lai eh, ar EATMS eh, tehnoloģijas ieviest plašāk un eh, vispār vilcienu nebūtu tik skaļi. Bet te jautājums, vai šī sistēma vispār ir reāli spēja darboties, jo tā konkurē ar frekvencēm, kas tiek izmantotas izmantots arī mobilai telefonijai, un Reinas ielajā tas nav iespējams. Un šis konflikts ir jāatrisina, un ja es dzirdu, ka visi dzelzceļu uzņēmumi Eiropā norāda uz šo konfliktu, un komisija saka, ka trīs gadus nedarīsim neko, un tad varbūt pieņemsim lēmumu, tad komisija nav sapratusi, ko nozīmē. Uh, E, Eiropas e, vilcienu un signalizācijas sistēmu. Šie jautājumi jāpieņem ātri, mēs nevaram to vilcināt e, vilk garumā. Paliek daudz darāmā, man nav daudz laika runāt, bet attiecībā uz apdrošinājumu. Kāpēc ir visai robeža noteikti 100 miljoni, ja ir liels konflikts un ir 200 miljoni vai pusmiljārdi izmaksas, kas tad tad būs? Kādēļ noteikti šī virsē robeža? Es domāju, drīzāk, ka būtu jānosaka minimālā robeža, kas attiec uz uh, uh maksimālo, uh, nu es domāju, tas ir atkarīgs no, no apdrošināšanas. To es nesaprotu katrā ziņā dzelzceļa uh, tīklam jābūt uh, atvērtam, pieejamam visiem bez diskriminācijas, katrs tram to jāvar izmantot. Uh, un tas, kas vislabāko piedāvājumu var dot uh, uh pasažīru vai klientu interesēs, tam arī jāgūt virsroku. Tāpēc regulators ir galvenais jāstiprina. Zīles kungs, 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī gribu sākt ar, ar to, ka es gribētu izteikt paldies arī Čānī kundzei. Uh, par šo ļoti grūto darbu, un uh, es domāju, ka no vienas puses tas ir liels izaicinājums politiķiem, bet tas ir ļoti, ļoti smags un grūts darbs šajā laikā atrast šo kompromisu. Es pretēji varbūt citiem kolēģiem sākšu ar mazāk būtiskiem uh, aspektiem no šī ziņojuma, uz, uz pārējot pakāpeniski uz būtisko. Un vispirms par apdrošināšanu, kas ir 55. Um, uh, priekšlikums. Uh, kur ir jūsu ziņojumā minēta iesakāmā maksimālā, minimālā summa - 10 miljonu eiro gadā par, eksi, par, par negadījumu, kas droši vien laikam nederēs, ka viens, viens piegrieziens dara visi, visiem situācijām, jo viena situācija ir talis, SNCF vai citu vilcienu regulārie maršruti. Un otrs gadījums ir neliels mazbānītis Latvijā, kas kursē 35 km garumā divreiz dienā. Uh, un šādā gadījumā šīs apdrošināšanas summas nacionālā likumdošanā būtu vienkārši pārspīlētas. Otrs par maksāšanas principiem, kas ir artikuli 31, 32. Um, ja mana sākotnējā pozīcija bija tāda, ka mums vajadzētu um, izdalīt tās uh, četras valstis, kas ir trīs Baltijas valstis un iespējams arī Somija, kurām ir citas sliežu platumi, un kuriem faktiski viss tirgus, eh, īpaši kravu pārvadājumu, orientēts eh, ar, ar, ar, ar eh, Krievijas un, un bijušām NVS, esošām NVS valstīm, ka viņām vajadzētu vienu tālāk attālināties vispār no šīs likumdošanas. Tad es no šīs domas atkāpjos, bet ir, ir pozīcijas, kuras mums, protams, ir jāsaglabā. Un viens no tam ir šiem maksāšanas principi, kas ir šajos manis pieminētajos paragrāfos. Uh, Un acīm redzot, es iesniegšu arī priekšlikumus, kas aizvietos šai gadījumā uz vienkāršāku sistēmu šos infrastruktūras maksas noteikšanas no trījiem uz diviem principiem, kuru būtība tāda ir, ka katram tirgus segmentam var noteikt uh, līmeni, uh, kuru tirgus var panest. Un otrs princips, jebkurā gadījumā šī maksa nevar būt zemāka par tiešo izmaksu līmeni. Tādējādi atļaujot arī konkurēt šajos tirgus segmentos ar, ar citiem konkurentiem mūsu tirgos. Uh, par eh, jau būtiskākām lietām par regulatīvo iestādi. Es katrā ziņā eh, atbalstu, eh, ka regulatīvā iestāde ir kļūst par, par daudz stiprāku, un, un, un, un es domāju, katrā valstī, bet arī reizē šis Eiropas re regulātora jautājums varbūt paceļās. Es, es nemāku pateikt par šo formu, kāda varētu būt visideālākā vai līdzīga, kā tas ir informācijas tehnoloģija pakalpojumā, kur ir uh, izveidota iestāde, kas sastāv no 27 valstu nacionālajiem regulātoru pārstāvniecību. Iespējams, tas ir tas virziens, kurā mums pakāpeniski vajadzētu iet. Jautājums vai uzreiz šajā konkrētajā dokumentā, bet es neticu, ka mēs varam izveidot kādu kādu konkrētu aģentūru uh, jaunu šā, šādu teiksim, funkciju veikšanu Eiropas Savienībā. Bet uh, viens punkts, kas ir 40. panta otrā daļa, uh, ir acīm redzot, tomēr ir pārspīlētas šīs regulātora tiesības attiecībā uz piedal tiesībām piedalīties sanāksmēs, kurās infrastruktūras pārvalda, pārvadī, pārvaldītāji izstrādā infrastruktūras jaudas iedalīšanu kategorijās. Tas tomēr, mūsuprāt, ir, ir pārāk tālu ieiet šam uh, šiem te regulātoru eh, iestāžu tiesībām ieiet tomēr biznesa sadaļās konkrētajos uzņēmumos. Un visbeidzot par šo pilnīgo nošķiršanu vai eh, no infrastruktūras pārvaldītājiem un no, no pakalpojumu sniedzējiem dzelzceļā. Eh, šis jautājums, protams, būs ļoti sarežģīts, un es domāju, ka es vienīgais, ko šodien varu teikt, ka es, es ļoti aicinātu ziņotāju atrast šo kompromisu, uh, jo, kā jūs dzirdiet, arī no mana iepriekšējā kolēģa ziņoja uh, iz, izteiksmēm un viedokļiem par šo pilnīgo nošķiršanu, vai tomēr atrast vidusceļu, vislabākais, ja es atrastu labu kompromisu. Lai jums veicās. You, Mrs. Wills, five minutes. Frau Sarachjani, ähm, der von Ihnen vorgelegte. Eh, Sarkjānī kundze, jūsu ziņojuma projektā um, ir Eiropas komisijas uh, pieeja atspoguļota, ka galvenais ir deregulēšana un privatizēšana. Tiek radīts iespējas, ka pēdējo gadu gaitā dzelzceļa jomā nav ticis pietiekoši Eh, privatizēts un deregulēts. Eh, es nevaru atbalstīt šo virzienu. Mūsu politiskā grupa 3. martā rīkoja ekspertu eh, uzklausīšanu un dzelzceļa nozarē strādājušo uzklausīšanu. Nonācām pie rezultāta, ka līdzinējā liberalizācija, deregulācija un privatizācija ir novedus pie masīvām dzelzceļa transporta pasliktinājumiem. Zviedrijā ziemā bija haoss dzelzceļā, līdz šim tas nebija tur piedzīvots šajā valstī. Vareģio, eh, Itālijā, apvienotā karaliste un arī Vācijā ir notikuši, eh, eh, piemēram, Zaksens Anhalsts pavalstī smagi dzelzceļu negadījumi. Referentes pamatojumām es nesaredzu vienu no Eiropas, norādu uz vienu no Eiropas Savienības komisijas svarīgākiem principiem. Tas ir mērķiem, proti streiku tiesības ierobežot. Streika ierobežošana apdrauda streiku tiesības ne tikai dzelzceļa nozarē strādājošiem, bet arī citās nozarē strādājošiem. Bet jūs, kā referente, mm, pievēršties šai problēmai 117. grozījumā. Šo grozījumu mēs varam eh, neapšaubām atbalstīt minimālie pakalpojumi, kas būtu sniedzama arī strēgaģumā, tiem nav vietas direktīvā. Kas attiec uz 13. punktu pakalpojumu, e, jūs kā referente Eiropas komisijas pieeja atbalstiet, to es uzskatu par bezatbildīgu un kļūdainu pieeju. Ierosinātā attīstība gal galā novedīs pie labi funkcionējušu dzelzceļu uzņēmumu saskaldīšanas un e, izraisīs jaunu ārpakalpojumu iepirkšanas spirāli. E, tas no, savukārt nodies pie darba apstākļu pasliktināšanās, e, kā arī e, šajā jomā strādājošo darbinieku darba apstākļu pasliktināšanās, kas attiec uz deroģētiem tiesību aktiem. Pamatojumā nekļūst pietiekoši skaidrs, kāda ir referentes pozīcija. Mūsu politiskās grupas vārdā saku, e, kā deleģētie tiesība akta e, izmantošana šajā formā neatbalstam. Šādi deleģētie tiesība akti tie patiesībā visi uh, Uh, skar visu galveno piekļuvu uh, dzelzceļam jautājumiem, un tas īstenībā būtu par pamatu kompetenci nodošanai Eiropas komisijai. Deleģēšana šajā jomā nav pieļaujama, tā rada būtiskas šaubas īpaši no demokrātiskā viedokļa. Parlamentārā kontrola, e, tiesiskā un interešu līdzsvarošanas kontrola, ko veids likumdevējs, šādā veidā tiek nepieļaujami ierobežot. Dzelzceļa joma arī turpmāk ir jāuzrauga ļoti cieši parlamentam un padomēji. Tā kā man nav daudz runāšanas laika, uh, esmu eh, koncentrējies uz galveno sakāmo, kas man ir šajā sakrā ko teikt. Paldies, paldies, Vils Skundze. Nākamais runātājs, trīs minūtes. Imbras, Imbras. Dēku, gamas pirmīkē. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs atbalstam, mēs principiāli atbalstam dzelzceļa tirgus liberalizāciju, bet es vēlētos eh, jūsu uzmanību tomēr vairāk eh, vērst uz Lietuvai specifiskiem jautājumiem. Un eh, Lietuvas gadījumā būtu jāņem vērā tas, ka uh, dzelzceļa sliedes uh, ir platākas Lietuvā nekā citās Eiropas Savienības valstīs, un tāpēc ir ārkārtīgi grūti integrēt Lietuvas dzelzceļus Eiropas dzelzceļa tīklā. Ar to ir saistīta vesela virkni problēma. 75% no pilnīgi visa dzelzceļa pārvadājuma apjoma ir eh, preces krāva, kas nāk no trešajām valstīm, kas ir ienākusi Eiropā no trešajām valstīm. Tāpēc nebūtu īpaši gudri piemērot infrastruktūras maksājumus trešo valstu operatoriem, jo tas nekādā gadījumā nenoseks pilnīgi visas izmaksas, kuras ir radušās vietējiem infrastruktūru pārvaldītājiem. Es nedomāju, ka e, vajadzētu noklāt tikai 35% no maksājumiem infrastruktūra pārvaldītājiem, kā e, mēs tikko dzirdējām šajā priekšlikumā. Tas principā nozīmētu, ka, nozīmētu, ka Lietuvas valdībai būtu jāsadz atlikušie procenti. Vai tas ir jēdzīgi? Runājot par infrastruktūras maksājumiem, tad e, tie ir jānosaka, ņemot vēlā pilnīgi visus pārvaldītājam izraisītos eh, maksājums un izmaksas. Un eh, trešās valstis nedrīkst subsidēt kravas pārvadājums cauri Lietuvas teritorijai. Tāpēc es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu, kas ir sekojoši. 31. pantā, 3. daļā vai 32. pantā, 1. daļā. Šajos divos punktos eh, varbūt vajadzētu tomēr padomāt par eh, atsaucu uz to, ka maksājumos vajadzētu ņemt vērā situāciju tajās valstīs, kuru uh, dzelzceļu sliedas ir platāks nekā Eiropas Savienībās. Paldies, Groša kungs, trīs minūtes lūdzu. Jā, fin, danka, Paldies, priekšsēd. Es gribētu tā globālāk pieeja šīs dienas debatēm EPP grupā Mēs, protams, arī caur savu ēnu referentu iesniegsim grozījumus un detalizēti vēl pievērsīsimies šim jautājumam, bet šīs dienas debats arī tomēr ir būtisks, jo, manuprāt, mēs runājam par diviem jautājumiem, divām tēmām, kur pagātnē padomi ir it kā piekritus, tas attiec, e, tātad, kur um, padomi nevēlas īstenot to, kas īstenībā Eiropas līmenī jau ir nolēmts. Tādēļ jāuzdod principiāls jautājums. Pēdējo gadu un mēnešu dokumentu, pieņemtos dokumentos mēs vienmēr konstatējam, ka dzelzceļam ir svarīga loma Eiropā. Vienīgie, kas acīm redzot nevēlas tam piešķirt pienācīgu finansējumu, ir tie, kas infrastruktūru negrib uzlabot, kas finansējumu infrastruktūras uzlabošanai negrib atlicināt, un otrkārt tie, kas arī negrib likumdošanu attiecīgi pielāgot. Otrs diskusijā, un tad te es saredzu arī atšķirības starp lielām un mazām valstīm, ka šo diskusiju ir jāsvēt sta atšķirības starp pakalpojumiem, un šeit jāņem vērā, ka dzelzceļa sabiedrības uh, sniedz dažās valstīs uh, pakalpojums, kas ir ārpus konkurences, bet kas arī uh, nodrošina nodarbinātību, kas tad konfliktē ar to, ko mēs stādamies priekšā. Tam nav jābūt šo debašu mērķim. Uh, par to jārunā atklāti un nedrīkst aizsargāt nodarbinātību, noslēdzot tajā pat laikā tirgu. Treškārt, te ir runa par būtisku finansējumu, valsts finansējumu pakalpojumiem, infrastruktūrai, bet arī pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas ne tikai dzelzceļa nozarē. Daudzās valstīs ir pakalpojums sniedzēja dzelzceļa nozarei, kas arī citās jomās strādā. Līdz ar to caurskatāmība attiecībā uz trašu izmaksām, bet finansējuma kopumā ir ļoti svarīga. Nedrīkst izveidoties situācija, ka valsts finansējas jums netieši tiek izmantoti tā viegli izsakoties, lai uzspirt konkurenci vai kropļot konkurences. Tādēļ es domāju, ka regulātoriem šajos jautājumos ir jābūt viena no svarīgākām lomām, un ja mēs nedodam regulātoram viss nepieciešamos uh, priekšnoteikums savu darbu veikt kvalitatīvi, ja mēs neuzkraujam viņam pa daudz eh, arī eh, pienākums. Regulators nevar zinām politisku lēmu oportunitāti pārbaudīt, bet eh, ja pārbauda vai nav tehnisks vai administratīvi šķēršļi un tie ir regulātoru svarīgie uzdevumi. Un ja mēs un šis regulators uh, Tam būtu jārada ne tikai tīkls Eiropas līmenī, bet jau šodien arī jāspēr šis solis Eiropas regulātoru virzienā, jo šodien ir eh, dzelzceļa tīkli, kas darbojas pārrobežām, un uh, tas būtu arī uh, jāņem vērā attiecībos mūsu priekšlikumiem. Paldies, Groškungs, Alkadraujkungs, trīs minūtes. Paldies! Es vēlētos <clears throat> sākt ar to, ka es pateiktos referentei par ļoti labo e, ziņojumu, un patiesībā šajā dokumentā ir apkopot ārkārtīgi liels zināšanu daudzums, un es kā savas grupas koordinators uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par vairāk par konkurētspēju un vispār par ceļu transportu kā tādu, kas būtu ilgtspējīgāks un vispār, kas nodrošinātu ilgtspējīgu dzelzceļa transporta sistēmu Eiropā. Uh, Tirgus funkcija ir tikai viens no aspektiem. Tehniskais aspekts ir cits, un varbūt tam mēs neesam pievērsuši pie, m, pietiekam uzmanību. Bet runājot par pakalpojumiem, mēs runājam par tirgus funkciju, mēs runājam par rafinēšanu, un es uzskatu, ka ir lieliski, ka mēs par to runājam. Un šobrīd runājot par nacionālo transporta līdzekļu liberalizāciju. Noteikti šīs diskusijas turpināsies arī nākotnē. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka šis regulators funkcija, kāda būs šim regulātoram, tā ir jābūt pilnīgi skaidram, un tāpēc es atbalstu referents ideju par to, ka ir jābūt minimālajām prasībām izvirzītām, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs izveidotu to Eiropas līmenī. Bet es saprotu arī Grauškungu teikto, ka mums ir jādodas solīt tālāk, un varbūt jāparaugās, eh, vai mēs nevarētu izveidot sava veida Eiropas regulātoru. Īpaši tā iemesla dēļ, ka lielajiem koridoriem, lielajiem transporta koridoriem eh, šis regulātārs tikai nākt par labu. Un eh, runājot par šo nošķiršanu, mēs kā politiskā grupa vēl neesam ieņēmuši savu nostāju un viedokli par šo jautājumu, tāpēc eh, mēs varbūt piekrītam tam, ko šobrīd teikusi referenti, bet ir arī tāda deputāti, kuriem ir cits viedoklis. Jebkurā gadījumā tas ir ārkārtīgi būtiski, un man visvairāk interesētu izveidot tādu sistēmu, kas darbotos, lai mēs izveidot tādu tirgu, kurā būtu godīga konkurence, kurā mēs redzētu dzelzceļa tirgus izaugsmi un nākotnes vīzijas, un, eh, protams, ka arī šobrīd mēs varam redzēt piemērus, uh, ka šī nošķiršana jau ir realitāte, bet patiesībā konkurence īpaši nedarbojās. Darbojās varbūt izkropļotā konkurence. Protams, ka ir pilnīgi skaidrs, ka infrastruktūras pārvaldītājam ir jābūt neatkarīgam un ir jābūt eh, ārkārtīgi būtiskai finanšu plūsmai. Un tas arī būs bū viens no būtiskajiem faktoriem. Ir jābūt caurskatāmībai, bet es uzskatu, ka mums kā parlamentam eh, vajadzētu raudzīties vairāk uz šo caurskatāmību, kā arī mums vajadzētu izveidot kritērijus, kas būtu pēc iespējas plašāki. Vēl divi komentāri. Pirmais būtu sociālas dabas aspekts. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs darba devējiem un darba ņēmējiem pateiktu, ka e, neviens pret viņiem nevērsīsies, pret darba ņēmēju. Un e, mani priecē, ka referenti ir skaidri to pateikusi savā ziņojumā. Un visbeidzot, Es pilnībā piekrītu tiem, ka ir jābūt lielākai iesaistīšanai no dalību valstu puses. Dalību valstīm ir jāatbalsta dzelzceļa joma. Mums ir jārunā par tiešajiem maksājumiem. Mums ir jārunā arī par E, pārvadātāju dažādajiem e, struktūrālajām izmaksām, jo struktūrālās izmaksas dažādās dalību valstīs stipri atšķiras. Varbūt, ka detaļās mēs runāsim drusku vēlāk, bet tagad tas arī būtu viss Maisners kundze. Jā, danke. Paldies priekšsēdari, es gribētu sirsnīgi pateikties Sarkjānī kundzei, kas ir veikusi rūpīgu darbu un arī bijusi ļoti drosmīga, jo acim redzot viņas eh, pozīcija atšķiras no pozīcijas priekšlikumu, un Sarakjāni kundze jūs droši vien zinājāt, ja jūs šādu pozīciju ieņemsiet, eh, stiprāk uzsverot nošķiršanu, eh, nevis regulātoru, ka tad arī parlamentā ne visi ar jums tik ļoti draudzēsies, bet jūs drosmi ir slavējam, tomēr es domāju, ka tas nav tās virziens, kas mums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu lielāku konkurenci. Eh, Eiropas dzelzceļa tirgu, mēs gribam Eiropas kopīgo dzelzceļa tirgu. Uh, īstenot, tādēļ ir vajadzīga lielāka interoperabilitāte un ir jānodrošina e, sliežu ceļu e, pieejamību visiem, e, kas vēlas uz tiem, ko transportēt. Tādēļ es varu pilnīgi piekrist manam kolēģim Mihēlam Krāmeram no Zaļiem, nevienmēr es varu viņam tik viegli piekrist. Tas ir arī saistīts ar to, ka mēs abi esam no Vācijas un tur ir funkcionējoša sistēma Kaut gan mums nav uh, tīklu un uzturētāju um, nošķīrums. Uh, šajā gadījumā mēs uh, esam tik vienoti tādēļ, ka mēs uzdevām jautājumu, kā var panākt labāk Eiropas komisijas konkurences, reāls konkurences nodrošināšanas mēķi, un šeit, protams, nošķiršana principā teoretiski ir pareizais, un arī te mums ir jāspēr soļi uz priekšu, un Vācijā, kur ir. Mm, ļoti uh, intensīvs dzelzceļa transports, tas uh, pareizi, bet mums ir jārunā arī par uh, citiem jautājumiem, kas ir vēl svarīgāki nekā nošķiršana tīkla un to apkalpotāju. Tremos kungs mans grupas vārdā tādēļ jau arī teica, ka šeit, šeit vēl būtu viens otrs punkts grozams ziņojumā. Paldies, Rike kungs, trīs minūtes. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos uh, no visas sirds um, apsveikt Cerekļānī kundze par uh, drosmīgo, lielisko ziņojumu, jo šis dokuments ir ļoti sarežģīts. Es uh, izteikšos pakāpeniski. Es um, Eh, gribu norādīt vispirms vispārīgus elementus, ņemot vērā to, ka vairākas dalībvalstis ir vērsušās Eiropas Savienības tiesā. Tā vietā, lai piemērotu pirmo direktīvu, es eh, ne, neredzu viņu, eh, viņu apņēmību tomēr visu šos pasākumus īstenot. Un ja mēs neesam jau īstenojuši līdzinējās apņemšanās, tādas kā TNT strukturāciju, eh, oglekļas eh, izmešu samazinājums, citus pasākumus, tad kā mēs strādāsim vairāk. Protams, mums ir pilnīgi noteikti jāatsaista eh, pakalpojums tiedzēji no infrastruktūrām. Pagaidām vēl nevienā valstī šāda atvienošana pilnīgi nav notikusi. Un, eh, la, tas, ka viss priecājās par savu nacionālo sistēmu, man ievieš zināmas bažas. Tāpat ir jābūt arī nodrošinātai pamatotai pieejai infrastruktūrām, kas nodrošinātu finansējumu kapacitātes, kuras atbilstošas. Tāpat ir jābūt arī skaidrām investīciju eh, politikām dalībvalstīs. Un eh, jābūt eh, neatkarīgiem nacionālajiem regulatoriem, tāpat kā spēcīgam Eiropas regulatoram. Tāpat arī ir nepieciešams ņemt vērā savas apņemšanās, ir jānodrošina atvērtība tirgumu un ir jāņem vērā strādājošo status un pasažieru tiesības. Lūk, visi mēģina e, risināt problēmas ar saviem nacionālajiem pārstāvjiem. Es ceru, ka parlaments būs e, gan savu uzdevumu, gan apņemšanos augstumos un spēs atkāpties no nacionālā egoisma. Pretējā gadījumā eh, vēl gadiem ilgi eh, dzelzceļš neizkļūs no elles lokiem. Es domāju, ka eh, dzelzceļš jau tā ir krietni vien iekavējis savu attīstību. Un neraugoties uz Serakjani kundzes drosmīgo ziņojumu, tomēr esmu zināmā mērā pesimists eh, par visu dzirdēto. Paldies, Laikfrīd kungs, nākošais. Paldies, priekšsēd. Gribētu runāt par trim punktiem. Pirmkārt, paldies referentēji par smago darbu, ko viņa ir veikusi. Tas noteikti nebija vienkārši. Bet sākšu ar vienu jautājumu, kurā es viņai nepiekrītu, proti par nošķiršanu Es domāju, ka nošķiršana nav centrālais jautājums, kas mums ir jārisina. Eksistē Eiropā uh, dzelzceļa uh, sistēmas, kas labi funkcionē un tās nav nošķirtas, un ir cits, kas nemaz nefunkcionē un kuras ir nošķirtas. Tātad tas nav izšķirošais jautājums. Ir jārada labi strādoša sistēma, un šeit ir citi kriteriji izšķiroši, proti drīzāk uzraudzības iestāda regulators. Otrkārt, komisija ierosina trīs gadu laikā viss ārējās izmaksas noteikti. Protams, to darīja, bet tad attiecīgi arī ir jādara uz uh, ielām. Ja jūs diskusijas sekosiet, eh, kas notiks nākamajā darbkārtības punktā, tad uz ielām mēs sapratīsim, ka tā nav. Tā tad ir jābūt šeit vienlīdzīgai attieksmi pret dzelzceļu un pret uh, ielām. Pretējā gadījumā e, e, tas būs negodīgi un mēs vēl vairāk nobidīsim e, transportu no sliežu ceļiem uz ielām. Treškārt, ja man ir apmeklētāji, ja es Austrijā runāju par Eiropas Sanību, tad es līdz šim vienmēr esmu teicis, viens no komisijas uzdevumiem ir uzraudzīt līgumus. Tagad ar Lisabonas līgumu pirmo reizi mums ir visas, visā Eiropā vienot streiktiesības. Kā tad mēs varam eh, izdomāt, ka vienkāršā likumdošanas uh, normā mēs streiktiesības atkal uh, nojaucam? Tas taču ir vienkārši neiedomājami. Es esmu absolūti pret to, un tas ir šī priekšlikuma mērķis bijis, tad es uzskatu, ka daži komisija strādā ne tur, kur viņiem vajadzētu strādāt. Paldies, Laitfrīda kungs! Sterks kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jautājums, eh, un šajā ziņā es esmu pilnīgi piekrīt Kūna kungam par to, ka jautājums ir par tirgu. Jautājums tā tad vairāk ir par to, ko darīt ar pakalpojumiem, ja ir nepieciešams eh, vilcienu uh, Uh, vilcienam doties cauri citas dzelzceļa Eh, apvienības eh, ceļām un kādā veidā mēs eh, varēsim, tātad būs kāds, kas pateiks, nē, jūs nevarat te braukt, jo brauks kaut kas cits, jo, piemēram, ir kādas stacijas īpašnieks un tā ir dzelzceļa savienība, kura pasaka, ka ja diviem vilcieniem ir jābrauc cauri, un tad viņ, viņš var pateikt, principā, ko vien vēlas. Jebkurā gadījumā, ko es vēlējos teikt? Es nedomāju, ka mums tā vajadzētu rīkoties. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs vairāk paraudzītos uz to, kāda izraviesiesies problēma. Un e, patiesībā ir dzelzceļa posmi, kuros tas nedarbosies, bet, protams, ja mēs runājam par pakalpojumiem, tad ir jāizvirza ārkārtīgi spēcīgas prasības pakalpojumu piedāvātājam. Ja kādam būs pieeja dzelzceļam, tad e, mums ir jānodrošina, lai e, šī pieeja būtu samērām neatkarīga. Uh, Es uzskatu, ka vajadzētu izvirzīt prasības, piemēram, kaut vai personāla politikai šīm sabiedrībām, jo tas ir ārkārtīgi būtiski. Ja nav adekvāta personāla politika, tad eh, šīs te ap, apakš uzņēmēji būs atkarīgi no virs uzņēmēju personāla politikas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti uzmanīgi izvērtēt otro un trešo pielikums un tos punktus, kuros runa iet par pakalpojumu sniedzēju sadalījumu. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Viens punkts, par ko šeit īpaši daudz netika runāts, ir tāds, ka būs atsevišķa nodaļa, nodaļa par licencēm. Tātad licencēm E, tiem, kas darbojās uz dzelzceļiem, un nevis par tiem, kāds materiāls tam varētu tikt izmantos. Tātad, e, ja mēs, e, piemēram, kāds var apnākt un skatīties uz, uz, uz lokomotīvu, un lokomotīva maksā 200-400 miljonus, un tad lokomotīva nepatiks šim te pārbaudītājiem. Jebkurā gadījumā būs ārkārtīgi būtiski tas, kāda būs šo pakalpojumu sniedzēja noteikumi. Nākamais dzelzceļa tīklu aģentūra. Runājot par Eiropas licenci, es domāju, ka vajadzētu runāt šajā sakarībā arī par transportu. Regulātors būs viens no būtiskākajiem spēlētājiem šajā. Es esmu pilnīgi viensprāts, varbūt, ka es jūs neparastu pareizi, bet mēs nevaram darīt dibu, dubult darbu un regulātoru, un kādā gadījumā nebūs jāsēž ar kalkulātoru un kaut kas jārēķina. Uh, Mēs uzskatām, ka regulātoram ir jāskatās, kas notiek reāli uz dzelzceļa. Un visbeidzot, pretēji tam, ko eh, domā lielākā daļa šeit sēdošo deputātu, es iestājos par atsaisti un nošķiršanu. Es uzskatu, ka mēs nevaram izveidot Eiropas dzelzceļa tīklu, ja mums nebūs infrastruktūra ar neatkarīgām dzelzceļa, nošķirtām dzelzceļa savienībām. Un eh, es uzskatu, ka Diemžēl šobrīd mums nevarēs, mēs nevarēsim vienoties par šo punktu. Priekšsēdētājs Zasadas kungs, trīs minūtes lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, pani poseł. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mūsu debašu laikā un eh, viedokļu apmaiņas laikā es vēlētos jūsu uzmanību vērst uz vairākiem aspektiem šajā dokumentā. Vispirms, eh, komisija šajā dokumentā, vismaz tā patreizajā teksta redakcijā, ir uzsvērus to, ka eh, nav atrunāti finanšu avoti, un tas varētu uh, novērst pie izkropļotas e, konkurences starp bagātajiem operatoriem un nabadzīgākiem. Nabadzīgākie nevarēs nodrošināt visu nepieciešamo izdevumu sekšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie operatori, kuri varēs atļauties šādus, e, šādas izmaksas, tie būs spējīgi piedāvāt zemākas preču pārvadājumu cenas saviem klientiem. 14. pantā. Uzskat, ka šajā pantā vajadzētu runāt tikai un vienīgi par jauniem pārobežu līgumiem. Pretējā gadījumā tas izvērtīsies par tikai un vienīgi birokrātiskā sloga palielināšanos. Runājot par um, procedūru, kādā veidā notiks vienošanās ar trešajām valstīm, šo procedūru šobrīd uzskata par pārāk sarežģītu. Ja mēs uzskatām, ka vispirms šādos gadījumos ir jāinformē komisija, tam varētu būt eh, atgriezeniskā, atgriezeniskais eh, negatīva ietekme uz eh, dzelzceļa pārvadājumiem, īpaši Eiropas austrumu daļā. Un vēl viens aspekts ir tā saucamie deleģētie akti. Šādu aktu apjoms ir samērā liels, jo komisija šobrīd ir piešķīrusi pati sev tiesības izmainīt šos aktus ar dažādiem grozījumiem un izmainīt arī grozījumus. Paldies, priekšsēdētājs! Paldies Zasadas kungam Balcaitis kungs, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jā, arī es vēlētos pateikties referentei. Esmu strādājis šajā jomā daudzus gadus, un es eh, tiešām no sirds eh, piekrītu šajā dokumentā teiktajam, jo runa iet ne tikai par tehniskiem, ne tikai par finansiāliem, bet arī par politiskiem aspektiem. Runājot par nākotnes Eiropas dzelzceļa telpu, uzskatu, ka vispirms mums ārkārtīgi uzmanību, uzmanīgi vajadzētu uzklausīt tos, kuri uzsver atšķirības starp jaunajām dalību valstīm un vispār starp dalību valstīm. Mums ir jārodās uz priekšu soli pa solītīm. Esmu daudz runājis ar saviem kolēģiem no Baltijas valstīm, un tas parādās arī šajā ziņojumā. Un eh, referenti visprot problēmas Baltijas valstīs, jo, kā jau šeit izskanēja vairākas reizes, mums ir citāds sliežu platums. Uh, Mēs esam lielā mērā ieinteresēti atvērt Baltijas dzelzceļu, Eiropas Savienības dzelzceļu tirgumu, ja vēlaties, bet mums nav Eiropas sliežu platuma. Un ir ārkārtīgi, ir ārkārtīgi svarīgi e, mums e, no 2004. gada jau uzsākto sliežu platumu maiņu. Runājot par infrastruktūras maksājumiem, 35% valsts nepiedāvā subsīdijas šajā jomā, un ja mēs eh, pieņemsim šo procentu, šo priekšlikumu, tad eh, mēs subsidēsim trešo valstu budžetus, jo, kā jau šeit izskanēja, lielākā daļa dzelzceļa pārvadājumu nāk no trešajām valstīm. Tas e, ietekmētu infrastruktūru, jo tā ir vēl viena cita gāzes, gāzes cauruļvats. Līdz ar to Vairāk detaļās neiedziļināšos, bet vēlējos tikai pateikt, ka mana lielākā vēlma un karstākā vēlma būtu tāda, lai jaunais Eiropas regulators tiktu izveidots. Un lai šis regulators tiešām cīnītos pret visām milzīgajām atšķirībām starp dažādām dalību valstīm, ne tikai, dal, ne tikai noteikumu, ne tikai valodas atšķirībām. E, ja es zinu, tad, piemēram, Spānijā ir trī, tātad ir trīs dažādas liežu platuma Eiropas Savienībā. Spānijā tas ir viens, Kalnēnojos apvidos tas ir cits, un Baltijā un ba Latvijā un Lietuvā tas ir vēl savādāks. Es uzskatu, ka visām dalībvalstīm ir jāiekļaujās šai, šo noteikumu izveidošanā, ir jābūt zināmiem uh, uz laiku atšķirībām. Uh, Un es tiešām ticu, ka nākotnē mēs visi brauksim vienotā dzelzceļā. Marčinkovičs kungs, trīs minūtes lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Pragnę zaznaczyć w kontekście rewizji. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu lūgt pievērst īpašu uzmanību dalību valstīs eh, tādām valstīm kā Polija un E, Slovākija, kur ir e, platāku sliežu e, dzelzceļa tīklus, un ņemot vērā tehniskās atšķirības, mums ir mūsu sliežu platums atšķiras no 1435 mm, tāpēc ik vienas izmaiņas, kas, kas to skartu, būtu sarežģītas mums. Tāpēc mēs gribētu, lai direktīvā tiktu iestrādāta opt-out. Uh, procedūru pasākumiem, kas attiecas uz dzelzceļa infrastruktūrām. Reģionālās infrastruktūras valstīs varētu būt balstīts uz atšķirīgiem sliežu platuma sistēmām. Tāpat arī runājot par piekļuvi infrastruktūrām, vilcieniem ar, ar, ETMS eh, šeit izmaksas ir jāsamazina, lai varētu motivēt eh, pakalpojumu sniedzēju operatoru veidot savus tīklus un pievienot jaunas satiksmes pārvaldības sistēmas. Tāpat arī jautājums ir par to, vai eh, citi uh, operatori, nevis licencēti operatori, vai tie saņem pieju e, infrastruktūrai, un šā, tādā gadījumā mums būtu nepieciešama papildu kritēriji šajā direktīvā. Kanciankungs uz trim minūtēm. Paldies, e, priekšsēdētāji, arī no savas e, puses gribu sacīt, ka sadarbojāmies ar referenti šajā darbā un runāt par Eiropas dzelzceļu tīklu. Mums tas ir jāveido, jāpadara pievilcīgs un konkurētspējīgs. Tas viss būtu Eiropas vienotā tirgus interesēs, protams, ar visu specifiku un raksturojumu šajā um, sektorā. Bet tagad trīs punkti no manas puses. Pamatpunkts ir runa šeit par liberalizāciju mums vajadzētu aizpildīt likumdošanas tukšumu Eiropas līmenī. E, Kravas e, transports ir ticis liberalizēts, tāpat arī e, starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar nelieliem panākumiem, bet ir jādod iespēja liberalizēt nacionālo transportu pasažieru pārvadājumus, kas ir 70 līdz 80% no pārvadājumiem. Tas ir pamatpunkts, un tas bija pirmkārt. Otrakārt ir nepieciešami nacionālie regulatori, eh, kas ir pietiekami spēcīgi un kas ir neatkarīgi no politikas. Tālāk referenti vēlējās stiprināt komisijas lomu pat, ja beigās lēmumu pieņem Eiropas regulators. Un mums ir jāsako tam, lai visi operatori varētu gūt pieju pamat pakalpojumiem, un šajā sakarā es domāju, ka funkcija nodalīšana ir nozīmīga un pat nepieciešama. Ja mēs izlemjam privatizēt vai liberalizēt tirgu, tāpēc, ka, manuprāt, mums ir eh, jāpiesaista sabiedrībai infrastruktūras, tad, kad šeit ir runa par elementu, kas nav vienāds 27. dalībvalstīs. Es to ļoti labi saprotu. Ir atšķirīgas iespējas visu neuniformizēt, bet tirgus e, ekonomiskā konsekvence ir jāgarantē. Un ierodoties privātajam sektoram, mums varētu būt pienākums izveidot divas atšķirīgas uzņēmumus. Kamēr viss ir valsts eh, eh, rokās, tas var palikt vienots, bet ir jāsagatavojas eh, atšķirīgām funkcijām, un tad, kad privātais sektors iesaistīsies, tā mums tā būs jārīkojas. Līdz ar to nodalīšana kļūst nepieciešama. Paldies, Kačāna kungs! Bāča kungs uz trim minūtēm. Sindā. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā iepriekšēji runātāji, es gribu paust savu gandarījumu par šo ziņojumu. Jūs sacījāt, ka mērķis ir veidot integrētu un globālu telpu, kas varētu atbilst lietotāju vajadzībām un kas varētu nodrošināt arī ilgtermiņu nodarbinātību. Tāpēc es gribētu apsveikt referenti par idejām, kas attiec uz darba apstākļiem, kas ir iestrādāt ziņojumā. Diemžēl es redzu, ka ļoti daudz ir koncentrēšanās uz konkurenci un tirgus deregulējumu. Tāpat jautājums par interoperabilitāti ir nozīmīgs un jautājums par finansējumu infrastruktūrām, investīcijām nav pietiekami šie jautājumi izskaidroti ziņojumā, runājot par deregulējumu. Nevajadzētu sasteigt lietas, ir jāstiprina esošās, esošo autoritāšu iespējas, taču nevajadzētu piešķirt pārāk daudz uh, pilnvaru šādai autoritātei, jo mēs runājam par eksanti. Otrkārt, runājot par pakalpojumu sniegšanu, nevajadzētu ierobežot brīvu piekļuvi, nevajadzētu ierobežot piekļuvi citiem uh, eksploatantiem un piedāvāti risinājumi var pārkāpt eh, īpašumtiesības un arī var radīt nozīmīgas birokrātiskas un finansiālas eh, E, sarežģījumus. Tāpat iekšārējo izmaksu internalizācija nozīmē konkurences ierobežošanu. Eiro viņiet, varbūt par to mēs runāsim mazliet vēlāk, bet nav ikvienam pie tā jāpieturas katrā ziņā izmaksām ir jātiek uh, uh sarēķinātām un jāņem vērā arī trok, radītais troksnis. Tālāk, pretēji kolēģim Dominikam Rīkē, kurš runāja par dalību valstu egoismu, es gribētu sacīt, ka šis jautājums ir nozīmīgs, ir notikusi restruktūrēšana dalību valstīs un šodien nav simtprocentīgi pozitīva modeļa nekur, un tāpēc nevajadzētu veidot jaunas restruktūrācijas. Mēs nevaram bezgalīgi restruktūrēt uzņēmumus. Un ir jābalstās uz to, kas jau ir mūsu rīcībā, ir jāseko eh, tam, lai netiktu pieļauta diskriminācija, un tas ir regulatora pienākums eh, nepieļaut šādu diskrimināciju. Es arī gribēju izmantot eh, iespēju pateikties referentē par lielisko darbu. Es apzinos, cik tas bija grūti. Es nevēlos atkārtot eh, visu sacīto, bet no manas puses eh, trīs komentāri. Situācija, kāda tā ir šodien, balstās uz komisijas nespēju īstenot savus uzdevumus. Tāpēc mums šobrīd ir jādomā par direktīvas pārskatīšanu. Es to nesaku tāpēc, lai norādītu kādu vainīgo, bet vienkārši saku tāpēc, to, ka ir svarīgi ka, lai likumdošanas līmenī paveiktais tiktu transponēts un komisija kā līguma sargātāja tam arī sekotu, bet es to tālāk neattīstīšu. Man interesē vairāk divi sekojoši elementi un lūkšu arī par tiem izteikties. 36. grozījums šeit ir runa par pakalpojumiem, un komisija šeit piedāvā, ka ja ir pakalpojumi, kuri netiek divus, divu vai trīs gadu garumā izmantoti, šiem pakalpojumiem ir jātiek pakļautiem pārdošanai vai līzingam, ja tie netiek izmantot noteiktu periodu garumā. Es domāju, ka ir svarīgi runāt arī šeit par eh, pārdošanu, taču es gribētu atbalstīt divus gadus tomēr, jo viens gads ir pārāk īstermiņš. Tālāk vēl viena piezīme. Nedrīkst aizmirst to, ka šeit ir un konkrēti par 54. grozījumu 21. pantu tekstā, kur ir runa par uzņēmumu drošību, dzelzceļu uzņēmumu drošību. Un šeit es gribētu sacīt, ka jānodrošina tas, lai drošības standarti būtu maksimāli. Jo Vēl aizvien pastāv problēmas, atsevišķi saņem atļaujas, kuras tie nav pelnījuši. Tāpēc ir jāpievērš šiem jautājumiem ļoti liela uzmanība. Paldies, Tikau, kundze, uz trim minūtēm, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, vreau și... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt referentu par uh, paveikto darbu. Ziņojums ir lielisks. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz dažiem elementiem, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Pirmkārt, nepieciešamība turpināt investēt infrastruktūrās. Investīcijas trūkums atsevišķās valstīs, kur notika liberalizācija, ir novedus pie tā, ka bija mazāk investīcija dzelzceļu uzturēšanā, kas samazina pakalpojumu kvalitāti. Tādējādi pasažieri drīzāk izmantos citu transportu veidu. Tajā pašā laikā investīcija trūkums izraisa personāla samazinājumu un augstāku dzelzceļa negadījumu riskumu. Tāpat arī es domāju, ka ir svarīgi nodrošināt to, ka darba apstākļi un darba spēka kvalitāte netiek negatīvā veidā ietekmēta ar šādu liberalizāciju. Es atbalstu reālu interoperabilitāti un es gribētu nodrošināt to, ka ja pasažieris vēlas doties no punktā uz punktu B, viņam ir jādod iespēja Eh, iegādāties biļeti arī caur starppunktu C, jo interoperabilitāte šajā sakarā ir tik tiešām nepieciešama, un es vēlos pasvītrot sekojošo. Pat ja dzelzceļu uzņēmumu iete, eh, uzņēmums ir ietekmējušas krīzes, es neesmu redzējusi to, kā šie uzņēmumi izmanto Eiropas fondu, lai koriģētu krīzes sekas. Tāpēc es gribētu šo jautājumu uzdot gan kolēģiem, gan taiskaitā arotbiedrībām, kas pārstāv šo jomu. Kāda būs darba apstākļu nākotnes uz dzelzceļa? Paldies! Paldies, Durānas kundzes, trim minūtēm. Oui, merci, Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par īstenoto darbu, par darbu, kas arī vēl ir veicams, un es gribētu divus, trīs punktus pasvītrot. Pirmkārt, kā jau to e, kolēģis Grābers sacīja, ņemot vērā konkurenci dzelzceļa jomā, tas ir jautājums, kas jāretizē, re, relativizē, tas nav nekas ab, absolūts. Mēs redzam, ka ļoti bieži mazos uzņēmumus absorbē lielie spēlētāji, un uh, bieži vien dzelzceļa panākumi iemesli ir, ir ļoti dažādi, tāpēc mums nevajadzētu iz, izmantot kādu vienotu modeli, ne jau nodalīšana vienmēr garantē panākums, un ja mums ir vienots tirgus, varbūt nav nepieciešams vienots modelis bet eh, viens regulators neatkarīgs, kurš strādā saprātīgos termiņos, kurš atbild uz uzdodātajiem jautājumiem. Otrkārt, uzņēmums, kas pieņem e, domu arī par integrāciju, nevienmēr par separāciju, un tāpēc jāskatās pa pakalpojumiem, dienestiem, so funkcijām, kas ir jānodala, kas ir jāintegrē, lai varētu izmainīties no koordinācijas izmaksām, kā mēs konstatējam. Uh, Eh, ļoti daudzos uzņēmumos, kur šāda separācija notikusi. Treškārt, runājot par eh, pakalpojumiem, tāds, kad eh, uzņēmumam ir jāizsakās par e, nesniegtu pakalpojumu pieejamību, šeit, man liekas, jau mēs mazliet pārspīlējam. E, Tālāk par finansējumu runājot, par eh, finansējumu nosacījumus. Es saprotu komisijas gribu noteikt zināmus ierobežojumus eh, tiem maksājumiem, kas ir jāveic dzelzceļu kompānijām, lai varētu iekadrēt šo monopolu pilnvaru. Taču ir jāgarantē infrastruktūra pārvaldniekiem pietiekami līdzekļi, lai varētu finansēt attīstību, infrastruktūru, uzturēšanu vēl jo vairāk, ja attiecīgā valsts nevienmēr ir spējīga finansēt starpību starp infrastruktūru e, izmaksām un tiešajām izmaksām. Un visbeidzot, es to dzirdēju vairāk kārt, es visās debatēs tomēr nepiedalījos, bet manuprāt jautājums par streika tiesību tiesībām ir jāizskata, jārespektē. Mums ir jādomā par iespēju strādāt arī ar to, ar pieteiktiem streikiem, jādomā par to, kā mēs varam izvairīties no šādiem streikiem, un mums jāstrādā ir pragmatiskā veidā, lai dzelzceļu uzņēmumi varētu gan garantēt nepieciešamo integrāciju, gan arī e, skaidri e, piemērot liberalizāciju tur, kur tas ir iespējams. Paldies, Paskarēlī kungs no komisijas lūdzu. E, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es baidos, ka jūsu laika Giljotīna kritīs pēc piecām minūtēm, un jūs man pārtrauksiet, un tāpēc ir ārkārtīgi grūti šajās garajās debatēs visas uzklausītās idejas atbildēt piecās minūtēs. Bet priekšsēdētājs saka, es ceru, ka jūs darīsiet visu, kas jūs spēkos. Komisija turpina. Komisijas galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai Eiropas dzelzceļa tīkls nākt par labu Eiropas iekšējam tirgum, lai tas būtu ilgtspējīgs, lai tas būtu konkurētspējīgs, un eh, patiesībā tas visiem nākt par labu. No vienas puses mums ir um, soda procedūras, ja eh, dalību valsts neizpildīs patreizējo dzelzceļa paketi, un otrais aspekts mums eh, ir jāmēģina modernizēt likumdošanas rāmji Un to komisija arī dara. Šā iemesla dēļ eh, mēs esam nākuši klajā ar pilnīgi konkrētiem eh, priekšlikumiem, tā ir par finansiālo struktūru, pieeju pakalpojumiem un arī tās pilnvaras, kuras eh, būs uzraudzības, uzraudzības orgāniem, uzraudzības institūcijām. Uh, Um, mēs jau divas reizes iepriekš Tranu komitejā esam runājuši par šiem jautājumiem, tāpēc es neatgriezīšos pie tā, ko teicu jau šajās divās iepriekšējās reizēs. Varbūt tikai pāris komentāri par grozējumiem. Vispirms, es vēlētos pateikties referentē un komitejai kā tādai par šo lielisko darbu. Es apsveicu visus. Vispārējos terminos runājot, tie grozījumi, kur šobrīd ir iesniegt, patiesībā iet tajā pašā virzienā, kādu komisija sākotnējā priekšlikumā jau ir iekļāvuši, un līdz ar to komisija var to atbalstīt. Es vēlētos pateikt, ka ja mēs runājam par pieeju pakalpojumiem, par jautājumiem par infrastruktūru, tad tur jau, protams, darbojās vispārēji noteikumi. Tā tad. Uh, izstrādāt tādus dzelzceļa vagonus, kuri būtu mazāk eh, trokšņaini un, eh, un tā tālāk. Bet eh, runājot par uzraudzības institūciju, es vēlētos pateikt, ka daudz no iesniegtajiem grozījumiem vismaz pēc savas, pēc savas satura jau sasaucās ar daudziem no pantiem. Es nedomāju, ka tas no komisijas puses būtu tik svarīgi, bet mēs patiesībā neesam pret šiem grozījumiem. Un eh, nākamais jautājums par sadarbību un koordināciju starp eh, Eiropas uzraudzības iestādi un starp iespējamu regulātoru. Ir vairāk grozījumu, un manuprāt, tie visi iet šajā pareizajā virzienā. Un tie ir arī pietiekami mēreni. Ja mēs ieraugāmies uz patreizējo dzelzceļu paketi, tad um, ja mēs vēlamies izveidot Eiropas uzraudzības iestādi, tad eh, tas prasīs laiku. Tremosas kunga priekšlikums ir ārkārtīgi interesants. Un eh, es nekādā gadījumā netaisos to noraidīt. Mana vēlme būtu tikai tāda, ka budžeta iestāde un arī parlaments savā, mērā, savā veidā ir budžeta iestāde. Tātad, eh, ja mēs vēlamies uh, izveidot jaunas simts vai pat vairāk ierēņu vietas, lai tikai uzraudzītu budžetu, es nezinu, vai komisija to vēlēsies atbalstīt. Runājot par eh, sadarbību un koordināciju starp dažādām uzraudzības iestādēm Eiropā, ir ārkārtīgi svarīgi jau šobrīd stiprināt šo koordināciju un, eh, piemēram, izveidot eh, jauno kordi, koridoru, par kuru parlaments un padomu pavisam nesen lēma. Uzraudzības iestādēm kopīgi vajadzētu mēģināt izvērst kontroli tam darbam, kas šobrīd notiek Eiropas infrastruktūru koordinācijā. Mēs runājam par Net Europe un Euro, Euronet. E, ir arī vairāk punktu, kurus es riktīgi ne, nesapratu. Protams, ka Eiropas parlamenta vairāk deputāti teica, cik svarīgi ir neatkarīgas un efektīvas uzraudzības iestādes izveide. Un pēc iespējas ātrāk būtu jāpieņem lēmums par šādas iestādes izveidi. 82. grozījums, kurā runa iet par to, kāda būtu apelācijas procedūra uzraudzības iestādes lēmumiem. Ja jau mums ir konkurētspējīgs tirgus, tirgus, kurā darbojas um, tirgus noteikumi, un daudz parlamentā, par, parlamentārieši tā to arī vēlētos redzēt, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzraudzības iestādes lēmums spēkā stātos nekavējoties. E, komisijas priekšlikumā mēs runājam par mērenāku pieeju. Piemēram, e, ja e, ir noticis kāds negadījums, jeb ir bailes par pārkāpumu, tad, protams, var būt nekavējoša rīcība, bet tā jau būs ārkārtas situācija. Baltijas valsts deputāti un arī polijas pārstāvi pieminēja uh, atšķirības eh, sliežu platumā un eh, vispār infrastruktūra problēmām kā tādām. Eh, protams, ka komisija pilnībā izprot šīs problemātikas apjoms, bet jautājums par sliežu platumu un par iespējamiem tarifiem. Komisija uzskata, ka tas nav, tā, tas nav lielākais problēmas kodols, jo, protams, ka tas ir jāri, agrāk vai vēlāk tas būs jārisina. Komisija varbūt vēlētos vairāk paskaidrot uh, priekšlikumu labāk daudzas šīs problēmas, kuras ir dal Bal Baltijas dalību valstīs, e, patreizējā teksta redakcija to jau atrisina. Es, e, protams, e, varu jums sniegt vēl papildus datus, bet jautājums par licencēm, par licencēm un apdrošināšanām. Jā, un tas ir 74. grozījums. Runa iet par licenci, kas tiks izdota dzelzceļa sabiedrībai, kurai ir jābūt gan tehniskai kompetencijai, gan pietiekamai pieredzē. Tātad ir vesela virkni kritērija. Vienlaicīgi runa iet arī par to, lai eh, š, tikt izdots arī drošības certifikāts. Protams, ka ir jābūt abiem, gan licencei, gan arī drošības certifikātam, lai varētu darboties tirgū. Bet e, nekad nebūs tā, ka licence tiks izdota it kā automātiski, ja jau iepriekš būs iegūts drošības certifikāts. E, tas varētu aizkavēt daudzus operators darboties tirgū, un e, šobrīd liela daļa operatoru varbūt nemaz tad nākotnē nevarēs e, darboties, ja likumdošanā tiks iekļaut šis priekšlikums. Tātad par to, ko mēs it kā būtu pretim. 75. grozījums. Tajā runa iet par 100 miljonu apdrošināšanas e, apjomu gadā. E, sagatavošanas darbā komisija ir mēģinājusi harmonizēt tās prasības, kuras tiks izvirzītas apdrošināšanai. Visiem, kas vēlas darboties dzelzceļa tirgū, bet E, šobrīd starp dažādām dalību valstīm ir tik milzīgas atšķirības, ka mēs esam it kā padavušies, bet, teiksim, 100 miljoni gadā, tas, protams, būs maksimums, un e, komisija uzskata, ka tas būtu pārspīlēti, ja mēs paaugstinātu patreizējos parametrus, jo mēs uzskatām, ka šādas prasības apdrošināšanai būtu tikai barjera un izkropļo, varbūt neizkropļo tirgu, bet tas ne, neveicinātu tirgu. E, nākamais e, tā saucamā atsaista nošķiršana. Vēlētos pateikt, ka pilnīga institucionāla nošķiršana, tātad e, dzelzceļa pārvadātāji un infrastruktūras, tas varbūt ir vienkāršākais, kā nodrošināt uh, godīga konkurence, un arī pēdējā dzelzceļa paketē ir iekļautas citas iespējas. Mēs runājam par leģitīmu iespēju darboties adekvāti, ja šīs iespējas tiek izmantotas efektīvi. Mums ir jābūt inovatīviem. Komisija vienmēr un jau savā komunikē, kas parādījās kopā ar priekšlikumu komisiju, tātad vienmēr ir uz, uzsvērus, ka 12. gadā mēs nāksim klajā ar priekšlikumu, kādā veidā izveidot jaunu saikni starp eh, dzelzceļa sabiedrībām un infrastruktūras pārvaldītājiem. Un eh, tad mēs tiešām runāsim par reālu atsaisti. Nākamais pas nacionālo pasažieru pārvadātāju liberalizācija. Arī tas ir viens no jautājumiem, kurus uzdeva vairāk deputāti, un tas ir karsts kartupelis. Uh, E, ja šī pārskatīšana būs veiksmīga, tad e, mēs par to arī runāsim. Nu, un vēl viens karsts kartupeles streiki un iespējamies scenāriji. Šeit būtu tiešām jāizvarās no pārpratumiem, no nepatikšanām. Uh, Nevajadzētu kariķēt komisijas priekšlikumu. Neviens jau netaisās apšaubīt tiesības streikot. Vienīgais, ko komisijas sajā, šajā pantā, kurs iz, ir izraisījis tik ārkārtīgi karstas domas un debatas, tātad mēs runājam par ilglaicīgiem līgumiem, un komisija saka, ka ir jābūt kaut kādiem noteikumiem, kādā veidā tiks nodrošināts pakalpojums un, vai teiksim, kaut vai pārvaldīta infrastruktūra, ja notiek ārkārtas trito situācija valstī. Tātad streika situācijā likumdošanā vai, tātad, ja likumdošanā ir paredzēta streika tiesības, tad likumdošanā ir jāparedz arī tiesības nodrošināt minimālos pakalpojumus. Tas ir tikai normāli. Un ja mēs dalību valstīm ļaujam pašām nolemt, cik tālu var iet ar streikiem, tad dalību valstīm ir jānoņem, jānolem, kāda būs minimālie pakalpojumi. Un visbeidzot, par tiesību par citiem tiesību aktiem. Uh, E, trešā daļa no grozījumiem, ka, ko ir e, iesnieguši, tātad trešā daļa, trešajā daļā grozījuma runa iet par deleģētajiem aktiem. Un šeit jau komisija ir skaidra, ka vairākos pantos runa iet, ka e, komisija var deleģēt šo darbu saskaņā ar noteikumiem, kas nav centrālas dabas, un komisija vēlētos varbūt e, šos deleģētos aktus e, tālāk pārskatīt Un uh, vecās komitoloģijas procedūra, kurā bija parlamentārā kontrola, tagad eh, mēs esam to pārveidojuši par deleģētajiem tiesību aktiem. Vecā procedūra, kurā bija tā saucamā kontrolas funkcija, eh, tas nav būtisks teksta sadaļas kodols. Ir jauni atsevišķi gadījumi, un mēs vēlētos izveidot deleģētos aktus, uh, un ar to mēs uzskatām, ka varbūt saraksts, kurā tiktu uzsvērts šie tipi un kategorijas, arī varētu tikt izveidots. Es vēlētos vēl arī uzsvērt, ka runājot par deleģētajiem tiesību aktiem, nolūks ir tāds, lai mēs pārvaldes jomā pēc iespējas ātrāk varētu pieņemt lēmumus. Un šeit komisija vienmēr ir uzsvērusi un uzsver arī vēl joprojām, ka mēs nevaram parlamentam uzspiest piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, kurā patiesībā tehniskas dabas debats un eh, tādā gadījumā ir nepieciešams pieņemt ārkārtīgi ātru lēmumu, bet ja mēs veidosim tādu insteri, inst, interinstitucionālu draudzības klubu, tad tas tikai prasīs laiku priekšsēdētājs. Jā, es tikai vēlētos dot vārdus, pirms dod vārdu referentē pāris vārdus, es vēlētos pateikt pats. Uh, Tātad streika tiesības vai darba spēka atsaukšanas tiesības. Es uzskatu, ka darba spēka atsaukšanas tiesības ir pamattiesības. Un tas ir, par to nav vispār ko diskutēt. Atsaukšanas tiesības, darba spēka atsaukšanas tiesības neiet uz darbu Man nepatīk doma, ka dalību valstis eh, varētu pateikt, kāds ir minimālais pakalpojums, pakalpojumu līmenis, jo ir tādas darba, jo ir tādas eh, dalību valstis, kurām varbūt 100% eh, pakalpojumi būs minimālais pakalpojums sniegšanas līmenis. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Man nepatīk šis termins streika tiesības. Man patīk, ties, man patīk termins pārtraukt darbu. Tātad eh, politiskās atšķirības izzūd, bet tur arī parādās nacionālās atšķirības. Un mēs, protams, varam uzlikt sev klapas uz acīm un izvēlēties tās valsts, no kurām cilvēki runā par to, kā viņu dzelzceļi darbojās un eh, ko dzelzceļi šajās valstīs dara. Un tomēr jautājums e, par jaunu operatoru parādīšanos tirgū ar vienotiem noteikumiem pilnīgi visiem, tas ir būtiski Eiropas dzelzceļiem. Vismaz pēc manām domām Eiropas dzelzceļi pārāk ilgi ir darbojušies eh, tādos apstākļos, kad dominējošās kompānijas ir bloķējušas dzelzceļa tirgu kā tādu. Nākamais - savstarpējība. Mums ir nepieciešams savstarpēji interoperabls infrastruktūras tīkls. Runājot par um, atsaisti un atsaistīšanu, vai tiešām mēs vēlamies šo nošķiršanu ar privatizācijas palīdzību. Es, piemēram, to nevēlētos, jo, piemēram, apvienotajā karalistē infrastruktūras kompānija bankrotēja un patiesībā valsts gala beigās samaksāja daudz vairāk nodokļu maksātāju naudas tam privatizētajam te, dzelzceļa tīklam nekā tad, kad dzelzceļa tīkls pilnībā piederēja valstī. Es nedomāju, ka tas ir pareizais modelis, bet es nedomāju, ka arī modelis ir pareizs, ka infrastruktūras operators ir sava veida e, milzīga e, vilcienu operatora garā roka. Ir jābūt kaut kur dzels vidusceļam starp pilnīgu atsaistīšanu un starp pilnīgu uh, piederēšanu valstī, bet konkurētspējīgā tirgu jūs nevariet, nevar būt infrastruktūras pārvaldītājs, kurš eh, varbūt eh, sēž tajā pašā tajā pašā birojā un viņam maksā eh, principā tas pats darba devējs. Ir ārkārtīgi svarīgi runājot par dzelzceļa regulētājiem, tā tad ir tādi regulātori, kuriem eh, nav izveidota nopietna, kuriem nav izveidota nopietna noteikuma. Ir tādas dalība valsts, kurām ārkārtīgi uzmanīgi vajadzētu paraudzīties uz to, ko tad viņas ar nolūku nosauc par dzelzceļa regulātoru. Pilnīgi skaidri vajadzētu uh, pateikt, ka ir nepieciešams neatkarīgs regulators, pilnīgi caurskatāms, lai visiem būtu skaidrs, kas notiek regulatorā un ar regulatoru. Uh, jo regulātoram ir jāregulē dzelzceļi un nevis um, jāizdara un jādarbojas kāda konkrēta dzelzceļa sektora labā. Runājot par veselu virkni gro grozījumu, mums būtu jāvirzās uz priekšu, jo gala beigās jau mēs vēlamies redzēt dzīvot spējīgu un plaukstošu dzelzceļu sistēmu. Bet nekad nenovērtēsim par zemu dzelzceļu pārvaldītāju iespējas vienmēr nākt klajā ar argumentiem pret, kamēr mēs vēlētos viņus nākt klajā ar argumentiem par. Un, kolēģi, tas varētu gala beigās nozīmēt to, ka mums būs jānorī mūsu nacionālais lepnums un jāpraugās uz dzelzceļiem no Eiropas perspektīvas un nevis no nacionālā, nacionālā skatu punkta. Sarkjāni kundze, jūs gribētu vēl ko bilst? Jā. Paldies, priekšsēdī. Varbūt daži precizējumi no manas puses. Protams, es turpināšu dialogu ar visiem, kas izteicās debatēs. bet bez uh, manas priekšteces šajā darbā droši vien es arī nebūtu varējis tik tālu tikt uz priekšējā darbā. Eh, tad paldies par šodienas interesantām debatēm, paldies visiem kolēģiem, kas tajās piedalījās. Un Jā, tik tiešām mums eh, eh, nāksies pieņemt dažas svarīgas politiskas eh, lēmumus politiskā līmenī. Bet es nepiekrītu, ka mums ir jāgaida tiesas spriedums. Es domāju, ka mums ir jāizlemj politiskā līmenī jautājumi. parlamentam ir precīzi jādefinē savu pozīciju pārstrādātajā redakcijā. Es nedomāju, ka es lieku pārāk lielu uzsvaru savā ziņojumā uz nošķiršanu. Jūs to lasiet rūpīgi. Tad ir vairāk nekā 20 punktu par regulātoriem, vai pat vēl vairāk par sistēmu kopumā. Tādēļ es domāju, ka es šo jautājumu, kas tik daudz, eh, ko tik daudz uzsvēruši, neesmu atstājis novērtā. Ja komisija grib precīzāk definēt, ko tā nozīmē, eh, ko tā domā nošķiršanu, kā nekā Baltajā grāmatā par to runāts, tad arī parlaments drīzāk varēs to atbalstīt. Parlaments ir parādījis ka šo principu vēlas atbalstīt, bet tomēr, es domāju, mums jāņem atsevišķo valstu pozīcijas vērā. Zīles punktu, e, kungs sacītos attiecībā uz Baltijas valstīm. Es domāju, mēs varam strādāt ar jums kopā, lai kopīgi rast vislabākos risinājumus tādām valstīm, kā jūsie, kurām ir īpaši apstākļi. Par apdrošināšanām. varbūt es netiktu tik skaidri saprasta, bet 55. punkts ziņojumā šeit ir runa par minimumu, nevis par maksimumu. Varbūt šeit ir arī kāda uh, teksta tulkošanas kļūda. E, runa ir par minimālo skaitli, nevis par maksimālo. Tad par streiku tiesībām. Es šeit nepiekrītu komisijai. Daudzās dalībvalstīs jau ir streika tiesības nostiprinātas, dažās gadījumos pat konstitūcijā. Turklāt ir arī likumdošana, kas streika eh, tiesības vēl vairāk nostiprina. Lai nerastos šeit pārpratumu, varbūt komisijai savu eh, piedāvājumu derētu redakcionāli pārstrādāt. Par deleģētiem tiesību aktiem es domāju, ka parlamentam būtu jāuzņemas savu politiskā atbildība arī šajā jomā pieņemt lēmumus. Daži deleģētie tiesību akti ir paredzēti tekstā, lai izvairītos no uh, neskaidrībām, kas varētu rasties. bet es domāju, ka es šajā punktā tikai atspoguļoju vairāku kolēģi vēlmes. Kas attiec uz regulatoru eh, lomu stiprināšanu arī šeit, es domāju, kolēģi vēlmes es esmu respektējusi un arī man ir līdzīgi uzskati. Esmu iesniegus grozījums arī attiecībā uz Eiropas regulātoru, bet šeit ir zināms tiesisks problēmas vēl. Par licencēm. Es domāju, ka būtu vēlams. Uh, Eiropas li, uh, licenci izdot, un šeit ir vajadzīga vispirmām kārtām politiska apņemšanās. esmu pateicīga visiem, kas ir uh, Groša kunga pieminēto izaicinājumu uztvēruši, stājušies tam pretīm. varbūt mēs nedomājam, ka mēs varētu pieņemt rezolūciju e, par infrastruktūras operatoru nošķiršanu. Mūsu mērķis, mūsu viskopīgais mērķis ir atvērti caurskatām tirgi ar pienācīgiem darba apstākļiem, sociāliem apstākļiem, nodrošinot mobilitāti, tajā pat laikā tirgus spēlētāju intereses nodrošinot un nosakot sev noteiktus noteikumus. Britu sistēma, ko Brains pieminēja, nav mūsu atskaits punkts. Manuprāt, mēs radam ko jaunu. Ņemot vērā galvenos elements esošajā pozīcijā. un tiecoties uz kopīgu Eiropas dzelzceļu sistēmu. Mums ir vajadzīgi skaidri caurskatām noteikumi ar neatkarīgiem regulātoriem, kas var uh, nopietni uzraudzīt dzelzceļu jomu. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, attiecībā uz 36. punktu, kādēļ es runāju par gada termiņu implementācijai, padomu vēlējās divus termiņus paredzēt, divus gadus, divu gadu termiņu, ja mēs varam vienoties, manis pēc. Bet es domāju, mums ir jāuzdrīkst tas prasīt arī jau ko vairāk. Paldies, referent kundze. Mēs esam mazliet pārsnieguši šim jautājumam sākotnēji atlicināto laiku, bet jautājums ir ļoti svarīgs. Un tāpēc es gribēju dot iespēju visiem izteikties. Grozījums var iesniegt līdz 30. mājam grozījumi tiks apspriest transporta komitejas jūnijas sanāksmē un balsojums komiteja jūlijā un plenērā septembrī. Paldies, referente. Tagad atveram nākamo jautājumu Eiroviņet. Elha Drāvī kungs ir referents, un mēs uh, runājam par sarunām ar uh, padomu kas notiks šodien. Aha, draugi, jums paldies priekšsēd. Man ir dažas uh, labas ziņas. Proti, uz mandātu pamatu, ko man transporta komiteja ir piešķīrusi, otrajā lasīmā ar referentiem mēs trilogā vakar, vakarā uh, panācām vienošanos, ko vēl nāksies apstiprināt, protams, jūnija plenārs eh, sesijā. Teikšu uzreiz, ka nevienu eh, šī vienošanās simtprocentīgi neapmierinās, bet tā, tāda jau laikam ir kompromisa būtība. Teksts vēl nāksies, teksts vēl nāksies nedaudz pieslīpēt. bet ārju izmaksu internalizācija ir princips, ko mēs varam ieviest. Neteikšu, ka tas būtu ceļa galamērķis, ar to jau būtu sasniegts, bet tas ir svarīgs solis uz priekšu. Mums nāksies vēl dažus gadus eh, runāt par eiroviņas jautājumiem un spērt vēl citus ambiciozus soļus pareizā virzienā. Tagad pavisam īsumā es gribētu uh, jums pastāstīt par vakar vakarā panāktās vienošanās eh, galveniem punktiem un ko es aicināšu jūs atbalstīt pirmkārt. Esošie infrastruktūras maksājumi paliks spēkā, bet klāt nāks āru izmaksu internalizācijas iespēju, galvenokārt attiecībā uz gaisa piesārņošanu. Uh, pārslodzes izmaksas netiks atsevišķi rēķināts. Aprēķinātas. Zināma mērā to atsvēr iespēja esošās izmaksas daudzveidot. Būs iespējas 175% eh, apjomā eh, tātad palielināt šīs, eh, šos maksājumus. Tā ir Eh, padomas pozīciju, bet es gribētu šeit iet vēl mazliet tālāk attiecībā uz uh, to, ka um, 5 stundu rindas gaidīšana tas dažos reģionos ar to nepietiek. Un mums ir uh, tiešām jāparedz lielāka daudzveidība, lielāka elastība. Tas tiks ņemts vērā. Ir arī jautājums, kā vienkāršot lietotājiem, ceļu lietotājiem, uh, Uh, vienkāršāk izskaidrot dažādo dalību valstu tarifus, piemērojamos tarifus. Tā būs publikācija ar vienkāršiem padomiem cilvēkiem, lai tie varētu norientēties situācijā. Kas attiec uz piemaksām kalnu reģioniem, eh, paredzējām iespēju izdarīt atšķirību starp Eh, vidē draudzīgākiem eh, draudzīgākām smagām mašīnām un vecāka eh, izlaiduma smagām mašīnām. Šeit ir vērts arī ar ārējām izmaksām šos jautājumus kombinēt ar eiro 1, 2 un 3 kategorijām, tad ienākumu no piemaksu un ārējo izmaksu maks, uh, internalizācijas nodevs pilnībā tiktu uh, izlietotas desmit T projektiem. Ten T projektiem, es atvainojos. Es domāju, ka mums ir izdevies panākt līdzsvaru eh, šajā sarunās ar padomu, jo no dalībvalsts puses ir stingra apņemšanās, ka ienākumu no infrastruktūras uh, nodevām tiks investēts transporta sistēmā, lai to padarītu ilgspējīgāku, un tekstā ir iespējamo jomas saraksts, uh, par kurās šis princips varētu tikt piemērots un vismaz 15% no šiem ienākumiem ir e, Eiropas tīklos jāinvestē, TNT tātad. E, e, tas ir jāskata kopā ar punktu par caurskatāmību. Dalību valstīm ir ne tikai svarīgi, kā tās izmanto līdzekļus, bet arī iedzīvotājiem, eh, kas maksā šīs nodeļas, vē, eh, tie vēlas saprast, kur šie līdzekļi tiek izmantoti. Dalību valstīm tādēļ būs regulāri jāgatavo atskaites ziņojumi, kuros skaidri būs paskaidrots, kā šie ienākumi no nodevām tiek izmantoti ienākumu tātad no infrastruktūras maksājumu un ārēju izmaksas piemak eh, internalizācijas. Un dalību valstīm būs pienākums skaidri parādīt, kā tie pilda savus pienākums reinvestēt šos e, eh, nodevu ienākumus transporta sistēmā. Mums nāksies skaidri, e, viņam nāksies skaidri paskaidrot, kā šie mērķi tiek sasniegti. Vēl svarīgs elements mūs, prāt, bija interoperabilitāte. Mēs vēlamies izvairīties no situācijas, kur būtu dažādas sistēmas ar uh, uh, smagu mašīnu šoferiem, kam būtu uz uh, vēstikliem jāuzliek desmitiem uzlīmju uh, šķērsojot Eiropu vienai uzlīmēji ar to vajadzētu pietikt, ja mums ir interoperabilitāte uh, un ar to vajadzētu varēt šķērsot Eiropas robežas, iekšējās robežas. Eiropas TNT tīkls, bet arī tie ceļi, kas nav Transeiropas tīklu sastāvdaļu. Šeit pozīcija ir tāda, ka mums ir e, jābūt elastīgai pieejai, padom to vēlējās. Mēs gribam 3,5, no 3,5 tonnām piemērot noteikums, komi, e, padomu piedāvāja 12 tonnas. Tātad šeit ir šis jautājums par minimālo tonāžu, no kur šie noteikumi būtu piemērojami. Un kādas papildu izmaksas radīt, zinām, transporta novirzīšanu uz otrā, uh, otrās uh, kategorijas ceļiem. Un vēl gribu piebilst, es jau teicu, ka patiesībā šis ir uh, ārējo izmaksu internalizācijas principa tikai sākums. Mēs komisijai iedevām, uzdevām daudz mājas darbus, un nākamo gadu gaitā tai nāksies izpētīt, kā tā var cits transporta līdzekļu sistēmā uh, ņemt vērā. Man šeit ir vesels saraksts. E, es turpināšu strādāt ar komisiju par šiem jautājumiem. Viņiem būs vēl tuvāko četru gadu gaitā šeit daudz darba. 12 mēnešu gaitā viņiem nāksies mums atskaitīsies par to ziņojumā, kādi vēl pasākumi būtu veicam e, iekšējo izma, ārējo izmaksu internalizācijā Korelācijas tabula ir pēdējais punkts tehniskā debata par šo jautājumu. Šeit nevar ieslīgt detaļās, ir starp institūciju diskusijas starp parlamentu padomu un komisiju ar mērķi definēt komisiju uzdevumu šajā sakarā un rezultātā mēs vēltos nonākt pie padoms un parlamentu kopīgi paziņojuma. Priekšsēžkungs, dažu minūšu laikā esmu centies apkopot galvenos mūsu vienošanās punktus ar padomu. Mans e, ierosinājums komiteja ir atbalstīt šo vienošanos gan komitejā, gan arī plenērā. Paldies, saka priekšsēdz, par šo atskaiti. Groškungs, trīs minūtes katram runātājam. Paldies priekšēd, kolēģi Vortman Kole ir trišā, eh, citā trialogā, tādēļ es viņas vārdā, bet arī EPP grupas vārdā gribu teikt, ka vispirms mēs gribam pateikties eh, savam referentam par to, ka mēs, godīgi sakot, esam apmierināti ar šo rezultātu, jo nav viegli attiecībā uz šādu dosie sensitīvos reģionus, attālākos reģionus, centrāls reģionus, mazās valsts, lielās valsts savienot, tot eh, ārju izmaksu internalizāciju un tā tā, to visu savietot. Es vienkārši teikšu tā. Mēs tomēr kaut ko esam guvuši neesam mīļājušies uz vietas. Referenci tomēr panācis kaut ko no mūsu pozīcijām, un tāpēc varam būt apmierināti. Tas, kas pirms diviem gadiem šķita neiespējami, tas tagad jau ir iespējami, un tas man šķiet svarīgi. Mums trīs punkti šķiet svarīgi - interoperabilitāte, earmarking un eh, kas attiec uz variācijām, ka tās nebūtu pārāk plašas. Es domāju, šie trīs eh, mērķi ir eh, panākti varbūt ne tādā apjomā, kā vēlējāmies, bet tomēr interoperabilitāte mums šķita pats pašsaprotam, padomēji pagāja laiks, kamēr tā to atzina iezīmēšana vai earmarking, es to saucu par tādu mini iezīmēšanu, tas ir pirmais solis pareizā virzienā, kas attiecas uz piemaksām eiro 3 ieviešana ar jaunu datumu man šķiet arī labs kompromiss un būtu žēl bijis, ja salīdzinot ar to, kas mums jau bija 2008. gadā, mēs būtu drīzāk virzījušies atpakaļ nekā uz priekšu, jo 3,5 tonnas, tas man šķiet labi. Tas, kad zināmam valstīm vēl 12 tonu robežu dažām valstīm, kur valodas runāja arī šie svarīgi, to var saprast, bet es domāju, ka tomēr zinos progress ir panācis. Un pēdējais, ko es gribētu vēl teikt, lai nepārsniegtu savu runāšanas laiku, korelāciju tabulu. Es domāju, mums šeit nav jārada precedence, gadījums mums ir jādod skaidrs norādījums padomē. Mēs vēlamies, lai padom šos lēmus arī īstenot, bet ja ir runa par nebūtiskiem grozījumiem kā šeit, tad arī mums parlamentā nevajadzētu e, to runāt, izmantot, ka iegans, lai labs sarunu rezultāts izgāstu. Tādējādi nonākot pie pilnīgi nevajadzīgas samienāšanas procedūras. Es domāju, šis sarunu rezultāts ar e, padomu ir atbalstams. Mēs kā EPP par to priecājamies. Paldies visiem, kas deva savu ieguldījumu tajā. Paldies, Cerks kungam, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, mēs dzirdējam ļoti skaistu teikumu vācu valodā. Eh, ka mēs esam eh, tik, tikko izvairījušies no mīņāšanās uz vietas. Un es gribēju lūgt sekojošo referentam. Ko jūs darāt, ja padomi nevēlas priekšlikumu? Kā tad uh, Eh, likt saprast to, ko vēlas parlaments, kādi ir vaļie punkti. Ir mārkings, jeb iezīmēšana, tas nav pietiekami. Mēs gribētu kaut ko, um, kaut ko saistošāku. Mums uh, tiek uh, lūgts, lai viss, kas izraisa kādu sastrēgumus, tiktu skatīts vien, vienlīdzīgi. Bet kas tad šeit ir par iermārkingu runājot? Šobrīd ir punkts, kurš sacīts dalību valstīm, tos tos gan mēs to gan nevēlējamies, bet mēs zinām, kādi tad ir pasākumi, kas ir veikti ar šiem līdzekļiem. Vismaz eh, varu sākt diskusiju. Otrs punkts - interoperabilitāte. Tas ir ārkārtīgi būtiski iekšējiem tirgum tas ir um, tik tiešām būtisks jautājums. Pretējā gadījumā dalība valstīs uh, būtu tendence veidot atšķirīgas sistēmas, ko tas vēlētu saglabāt. Svarīgi ir noteikt principu. Ja tas netiek darīts, tad iedomājieties, kas notiktu. Visi mm, secīgie punkti, kas ir komisijas baltās grāmatas uh, Eh, nodaļas, eh, tajās mēs vairāk nevaram runāt par eh, izmaksu eksternalizāciju šajā nozarē, jo tas ir darīts citās jomās, tāpat eiro viņa piemērošana. Tu, nevarētu apspriest, jo nebūtu šeit internalizācijas. Un vakar jau trilogā es sacīju, ka tas ir diskusijas sākums, un pēc desmit gadiem ik pa diviem gadiem mēs saskarsimies ar diskusijām par šo izmaksu eksternalizāciju. Katrā ziņā savā grupā es to aizstāvēšu, es zinu, kuri ir vājie punkti, es zinu, kādi ir šī teksta uh, um, stratēģija. Jā, es saprotu, Terks kungs, ka vairāk neviens labāk nekā jums nevarēs pārliecināt. Lichtenbergers kungs. Nesmu gluži tik optimistiski noskaņot pēc šī trialoga kā jūs. Katrs, kas gaidīja, ka kraut transports uz ceļiem beidzot arī virzīsies ilgspējības uh, virzienā, to, š, e, tas būs vīlies ar šo ziņojumu. Kolēģis teica, mēs tik, tikko nemīņājamies uz vietas, un uh, tiešām tālu mēs neesam no mīņāšanās uz vietas, un šeit vainojums nav referents, viņš ir pūlējies, to es gribētu uzsvērt, uh, bet Lobīsms strādā, lobby strādā padomē un valdības uh, arī šim lobbyam pakļaujas, uh, uh, ka uh, šie transportētāji līdz riebumam cīnās par savām tiesībām nemaksāt ne par ko. Katram, kurš par iedzīvotāju dzīves kvalitāti ir ieinteresēts, tam ir vienkārši uh, jāviebjas eh, to visu redzot. Infra eh, tiek eh, tātad uz ceļam atrodas transporta līdzekļi, kam īsnībā sen jau nevajadzētu tur būt, jo tie galīgi novecojuši. Tiek izdarīts vienas dalībvalsts īpašs spiediens, proti Vācijas spiediens, un visādas prasības tiek atšķaidītas tā rezultātā, Gal galā mēs konstatējam, ka padome visu, ko mēs saprotam ar Eiropas politiku, ar ilgspējīgu politiku, vienkārši sagrauj. Tas ir faktu konstatējums, ar ko mums nāks e, godīgi pateikt. Skaidrs ir tas, ka būs grūti panākt to, ka kāda valsts vispār kaut ko implementētu, un mēs esam panākuši tiešām ļoti maz. Šis rezultāts ir ļoti pieticīgs. Konflikts ar to netiek atrisināts, un mums ir jāreikinās ar to, ka cilvēki būs ļoti vīlušies ar to, ko mēs Eiropas līmenī varam panākt. Mēs visi mākam skaisti runāt par ilgspējīgu transportu, par labāku vidas aspektu ņemšanu vērā, par iedzīvotāju interešu ņemšanu vērā, viņu veselību, veselīgas vidas ņemšanu vērā. Šīs visas cerības ir pieviltas, un vainojama tajā ir neapšaubām padoma. Mums tas ir jāpasaka skaidri. Eh, šis kompromiss ir sagādās lielu vilšanos visiem, kas ir par Eiropas eh, ideju. Paldies, Zils kungam, trīs minūtes. Gribētu teikt, ka ICR grupa jūtās kopumā apmierināta ar šo um, kompromisu, un mēs īstenībā, kā jūs zinat, arī neiesniedzām uz uh, nekādas priekšlikumus, jo mēs zinājām, cik, uh, cik, cik niecīgs ir šis kompromiss, kas ir panākts padomas pusē, un uzskatījām, ja mēs uh, ļoti gribēsim iet uz, uz otro lasījumu un tālāko, vai vismaz uz samierināšanas procedūru, tad mēs varbūt panāksim vēl sliktāku rezultātu vai arī nekādu. Tā, un es gribētu arī pateikties uh, Saidam, es domāju, ka viņš tomēr izdarīja ļoti labi priekš parlamentas uh, šo te pozīciju, tiepaši ar, ar, ar līdzekļu iezīmēšanu kas tiešām faktiski nebija. Un šis kompromiss no padomas puses pēdējās nedēļās faktiski parādījās, un es domāju, ka tas jau vien ir labs sasniegums. Uh, Um, tas, uh, ko es gribētu teikt, ka mums uh, jāatcerās, protams, ka šī eiroviņietes, uh, šī daļa par, par piesārņojumu gaisa un, un, un trokšņa, protams, ir brīvprātīgi, dalību valsts var ieviest un var neieviest. Tas, kas man uztrauc, es domāju, ka šis princips ir labs pēc, pats pēc savas būtības, bet man uztrauc tas, ka, teiksim, eiro viņiet viens infrastruktūras maksājums vairākas dalību valsts, tā skaitā arī Latvija, mana valsts, neievieš. Un īstenībā panākot to, ka uz Krieviju viss transports iet cauri Latviju, uh, daļai arī Igauniju, uz Krieviju un Baltkrieviju kā tranzītu vietu neviens vairs uh, nedara. Un ja jūs visu laiku darot ar Latvijas nodokļu maksātāju naudu vai ar Eiropas nodokļu maksātāju naudu uzturot ceļus, uh, it kā aizsargājot savus kraus pārvadātājus, īstenībā parāda šo politisko vājumu Uh, nacionālām valdībām pieņemt lēmumu gan par šiem infrastruktūras maksājumiem, gan es sagaidu, tas pats notiks arī ar šiem te piesāņojumu jautājumiem. Mana valsts visdrīzākais tuvākā laikā netaisās to nemaz ieviest. Un tas man īstenībā sarūktina, jo tas kropļo šo uh, kopējo situāciju, jo neviens jau gal galā nav laimīgs. Ne tie iedzīvotāji, kas uh, dzīvo apvidū, kur šīs smagās automašīnas stāv dienaktīm ilgi, uh, bieži vien ziemā un piesārņo gan gaisu, gan maitā infrastruktūru, un nav laimīgi arī paši pārvadātāji, kas izņemot izmaksu samazināšanas ieguvumus, sociāli šo laiku pavada ļoti nepatīkamos apstākļos. Un šis bizness ir īstenībā ļoti nepatīkams. Es domāju, pārvadājums un stāvēt šādās situācijās. Un tur vainīgs ir bieži vien nacionālās valdības. Bet kopumā es vēlreiz atkārtoju, paldies Saidam un visiem pārējiem. Man liekas, ka mēs varam būt apmierināti. Paldies. Thank you. Eh, paldies, nākošais runātais Degrandis Paskvēls, astrīminūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlos sacīt, ka referents ir paveicis savu uzdevumu. Un tu izdarīsi labi, tāpēc, ka mandāts bija stāvēt eh, vairāku pozīciju. Un manā valstī mēs piedaram vairākumam, esam disidenti. Un Tāpēc mums mēs esam zināmā mērā izņēmuma situācijā, taču mums ir jābūt legāliem. Mēs pieliekam pūliņus, mēs esam pārgājuši no balsojuma pret uz atturēšanos. To mēs e, darījām pagājušajā transporta komitejā. Un papildus tad mēs eh, izprotam tās grūtības, milzīgās grūtības, kuras pastāv. Jo šeit tā runa par eh, Labi problēma, bet problēma ar to, ka dalībvalsts, un no nu par to jākaunās, ir ar atšķirīgām interesēm atkarībā no tā, eh, kā uzskata, vai tās tām ir izdevīgi, vai gluži otrādi <clears throat> rada zaudējumus. Mums ir jādomā par rezultātiem, eh, ko mēs varam sasniegt, un arī jāapzinās, kā skaļie vārdi ir ļoti noderīgi, taču kā tad ir darbi. Katrā ziņā es um, gribētu sacīt, ka gan parlaments, gan padome ir pielikuši pūliņus, katrs no savas puses, un triloga vienošanās ir samērā eh, līdzsvarotas, maksā, eh, nu, vismaz iespēju robežās līdzsvarotas. Un mēs rūpīgi izskatīsim šīs vienošanās izstudēsim tos, un es domāju, ka uh, referents ir eh, paveicis maksimālo iespējamo. Iespējams, ka mēs visi nevaram šeit būt pilnīgi gandarīt, taču pieliksim pūliņus, lai, lai um, disidenti, kādi mēs esam, mēs negrautu maks, e, iespējamo vienošanos, gala vienošanos, kas būtu izdevīgi visiem. Un mums ir nepieciešams detalizēts pētījums, kādas ir intereses manā valstī, tā kā citās valstīs, tā saucamais perifēriskās valstīs, kuras nevisai piekrītam, ka eiro viņete būtu līdzeklis uh, Eh, Don Kihota līdzeklis savā veidā, eh, tas visiem nebūtu pieņemams. Un tāpēc es negribu nekādus pārmetumus izteikt referentam, bet sacīt, ka mums mēs eh, iepriekš bijām krietni vien tālākās pozīcijās. Paldies, Laicīt, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Galvenokārt, pirmkārt, es gribētu ļoti sirsnīgi pateikties referentam par panākto. Netik dikti saturiskā ziņā par to var vēl diskutēt, bet es domāju, ka mēs cīnamies par šo jautājumu visu laiku, kopš es strādāju Eiropas parlamentā, un, un Eh, es to esmu piedzīvojis, eh, Saids ir īsts cīnītājs par transportu palikšanu no dze, eh, ielām, no ceļiem uz dzelzceļiem. Es domāju, mums jāņem vērā transporta politikā, ka ne komisijā, ne padomē, ne Eiropas parlamentā īsti ir vairākums, kas vēlas kravu pārlikšanu no ielām uz dzelzceļu tad es domāju, ka mēs esam daudz panākuši. Es vēlētos vairāk tādas politikas kā De Grandes Paskal, kurš dažkārt arī godīgi to atzīst, kurš saka, jā, viņam šķiet, ka cits lietas būtu svarīgākas. Es domāju, tad jābeidz ar šo liekulību tiem, kas vēl liekuļo. Jā, mēs vēlamies pārlikt transports no ielām uz dzelzceļu. Bet tomēr tad būtu pret visu kaut ko pirmā lasme un arī tagad. Nē, nē. Es domāju, jābūt godīgākiem, jābūt atklātākiem. Un ja mēs šodien diskutējam par to, ka tas ir pilnīgi normāli attiecībā uz dzelzceļu trīs gadu laikā visas ārējās izmaksas internalizēt, un mēs diskutējam par to, ka tas ir labs rezultāts, ja uh, smags, smagās mašīnas varbūt 10% maksās, tad kaut kas nav kārtībā mūsu diskusijā, tad mēs varbūt šo e, kravu pārlikšanas lietiem īsti negribam. Lūdzu, ja jūs to negribiet, tad godīgi to atzīstiet. Paldies, Maisners kundze, lūdzu divas minūtes. Es būtu pateicīgs, jo cilvēki turpin pieteikties debatēs. Tas ir priekšsēža mūrks, e, kolēģi ja debats gandrīz beigušās, un tad daudz, e, daudz piesakās vārdos priekšēji, centīšos e, nebūt pamats jūsu murgiem, centīšos izteikties īs. Es domāju, svarīgākais šeit bija tas, ka maz ko izdevās panākt, bet Elhadrauj kungs tomēr savus diplomātu spējas parādīja, lai vismaz kaut ko panāktu un durvis ir atvērtas e, e, ārējo izmaksu internalizācijai uz ceļiem. Tas, ka šis rezultāts nav vēl pietiekošs, es domāju, to mēs visi sakam, e, un kas attiecas uz iezīmēšanu, mēs esam vai iemākiņi esam panākuši ļoti maz, bet vismaz kaut ko esam varējuši panākt, tā kā paldies par to. Paldies, Sādes kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es lūdzu vārdu, tāpēc, ka es uzskatīju raugoties jūsu balsīs par ambicioziem mērķiem šajā jomā, man bija tāds iespējas, ka mēs aizmirstam to, kā transports nozīmē simtiem tūkstošu darba vietu eh, īstiem dzīviem cilvēkiem, reāliem cilvēkiem. Un, un mēs runājam par papildu administratīvām birokrātiskām nastām. Šī, šī nozara jau ir uz, uz robežas. Tika sacīts, ka garavs auto ir veci, nu tie ir veci, tāpēc, ka nevar kompānijas atļauties jaunus nopirkt. Tāpēc eh, mēs pat eh, nedomājam pat eh, pār tiem, kas ir bezdarbnieki. Bet šeit nav runa par cilvēkiem, kas ir, eh, kam ir pilns kabats ar naudu, kas nezin, kur to investēt. Nē, šeit ir runa par eh, simtiem tūkstošu strādājušo, kas var palikt bez darba vienā naktī. Jā, ir ļoti labas domas par to, ka mums ir jāinvestē e, ekstrā klusinātājos, ekstrā papildus spoguļos, e, jaunās automašīnās, bet lūdzu saprotiet to, ka pār, kādā situācijā dzīvo pārvadātāji un kraus transporta uzņēmumi, kuri. E, kuros strādā reāli cilvēki. Vācijā ir pētījums, ka Vācijas nodokļu maksātājs katru vieglu automašīnu gadā 3000 eiro subvencionē. Klimata izmaksas vēl nav nemaz ierēķināts. Vācijas transporta ministrija aprēķinājusi, ka smagā mašīna 60 tūkstoši reiz lielāku kaitējumu rada e, auto ceļiem, piemēram, nekā vieglā automašīna. Ja tagad tiek runāts par 10%, tad 90% nodokļu maksātāji. Kāpēc mēs uzturam uzņēmumu ceļu eh, transporta subvencionējumu tā, to, lai gan tas ekoloģiski un sociāli rada vislielāko e, eh, kaitējumu? Tagad runāšu par Poliju. Jūs teicāt, Polijā viss ir labi ar e, ielu transportu. Darbvietas valsts tos subvencionē. Polijā nebūs citādāk nekā Vācijā. Polija kopš 1990. gada ir 25% eh, eh, dzels sliežu eh, izņemšanu no ehm, lietošanas. Arī to, tas ir valsts lēmumi. Arī tur tiek zaudēts darbietis. Arī šeit valsts tiek, vide tiek graut. Par to jūs nerunājat. Bet tikai runa par vienu darbvietu attiecībā uz ielām, tāpat to tiek runāts. Arī Vācijā kopš 1990. gada 17% dzelzceļa trašu ir e, izņemts e, no lietošanas. Šeit arī tiek zaudēts darbietis. E, sapratīsim šīs dimensijas. Tie, kas runā par darba vietām, nedrīkst runāt tikai uz tām, kas um, ir saistīts ar ceļu transportu, bet arī ar dzelzceļu, jo citādāk mēs ekonomisko un sociālo un ekoloģisko absolūti neņem vērā. Paldies! Paskareli kungs komisijas vārdā lūdzu. Ļoti nedaudz priekšsēdētāji. Komisija ir gandarīta par rezultātu un apsveicam referentu, kurš ir paveicis lielisku darbu. Teksts ir līdzsvarots, tā ir ļoti sarežģīta sieties starp daudz atšķirīgajiem dalībvalstu pozīcijām, ko mēs varējām redzēt un tā. Uh, Protams, šis teksts ir zem tā, ko sagaidīja komisija un kāds bija sākotnējs priekšlikums taču. Ir eh, arī deputāti, kuri pauda savu savu kritiku maz ambiciozam tekstam, un glāze šoreiz ir vairāk nekā pa pusē pilna. Tāpat ir jāpatur eh, prātā svarīgais princips, ka transporta politika Eiropas līmenī var internalizēt ārējās izmaksas. Tas atbilst komisijas piedāvātajai Baltai grāmatai pirms pāris mēnešiem. Tā ir svira, kas dos iespēju iztenot šo principu visos transporta veidos. Un par iezīmēšanas pasākumiem runājot, tie, šeit var būt pasākumi daudz plašāki, bagātāki un detalizētāki nekā 2006. gada tekstā bija norādīti. Ir vesels pants veltīts um, eh, par ieņēmumu sadalījumu 15% vismaz no ieņēmumiem tiktu novirzīti eh, Transeiropas tīkliem, un ir eh, caurskatāmības pienākums dalību valstīm, neiejaucoties fiskālajā dalību valstu suverenitātē kā mēs redzējām, kā padomē, tas ir ļoti piesirds jautājums, un e, tomēr ir pienākums sniegt informāciju komisiju un citām dalībvalstīm, sabiedriskai domai par ieņēmumiem no e, ceļu maksām un ekvivalentu summu izmantošanas e, transporta sektorā. Tāpat arī Daudzas tehniskas detaļas, ko referents pieminēja, komisija ir sagatavojusies publicēt rokas grāmatu par eh, dažādiem stundu eh, tarifiem un sastrēgumu novēršanas tarifiem, tāpat arī ne, eh, transporta parka atjaunošanas pasākumi un atbrīvojumi E, jauniem transporta līdzekļiem un e, tāpat arī sodnaudas par piesārņojošiem transporta līdzekļiem. Paties um, pienākums iezīmēšanai atsevišķiem specifiskiem nosacījumiem zināmās jomās, iemaksas jomās, bet uh, Tāpat arī jānorāda, ka šeit ir runa par darba progresu, kas par pasākumiem, kas eh, tiek veidoti. Mēs sākām 93. darbu, pašreizējais teksts ir no 2006. gada, mums ir 2008. 11. gada lēmumi, tāpat būs nākošais gads ziņojums. Un, arī pēc četriem gadiem būs ziņojums. Šī ir joma, kurā mēs virzamies soli pa solim, jo lēmumi politiski ir ļoti grūti pieņemami šī ir nozara, kur mēs turpinām īstenot progresu, ir jāredz jau paveiktais progress ilgākā termiņā nekā tikai šī eiro viņets epizode. Tāpēc es ceru, ka parlamenta balsojums 8. jūnijā būs pozitīvs par šo tekstu, tāpēc ka tādajādi parlaments atvērs durvis patiesai ārējo izmaksu internalizācijai ceļtransportā un arī citos transporta veidos. Tas ir vēstījums par patiesu noturīgu transporta politiku, kas sagrabā mobilitāti tajā pašā laikā, samazinot emisijas un mazinot enerģijas patēriņu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Paskal kungs. Es nevienmēr atbalstītu viedokli, ka glāze ir vairāk nekā pa pusē pilna. Es varētu teikt, ka glāze nav gluži tūkša, bet drīzāk. Uh, varbūt tā ir aizpildīta ar stipro dzērienu mēriņu nekā ar vieglo dzērienu mēriņu, taču jūs zināt, ka viens viens procents no kaut kā ir vairāk nekā simts procenti no nekā, bet no šī ir situācija, kur mēs saskaramies. Un, lūk, referents vai ļoti īsi mēs varētu uzklausīt, jo mums ir vēl viens strīdīgs temats, kas ir šķidrumi un gēli. Referent, lūdzu. Gudētās mm, priekšsēdētāja kungs, es eh, tikai vēlējos pateikt, ka es vēlētos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šajās diskusijās. Jā, es. Um, Mēs, mums tiešām ir izdevies sarunās ar padomi, balstoties uz jūsu plašo mandātu, šīs sarunas pavirzīt uz priekšu. E, katrā ziņā darbs ir bijis gūts un grūts un garš. Vēlētos pieminēt divus aspektus. Tātad runājot par komisijas teikto. Katrā ziņā komisijas priekšlikums nav nemaz tik slikts, runājot par 15% no ieņēmumiem, gan iekšējiem, gan ārējiem ieņēmumiem, tad es tikai varu konstatēt to, ka visticamākais tas ir vairāk nekā visi ieņēmumi no ārējā, ārējā, ārējiem izdevumiem pilnīgi visi ārējie izdevumi, vai mēs to at atvēlēsim un iezīmēsim TNT tīkliem, bet eh, to visu vajadzētu apvienot kopā ar caurskatāmību, kādā veidā var veicināt arī nacionālās debatas. Un visbeidzot, noslēgumā es vēlētos pateikt, ka mēs beidzot esam spēruši būtisku soli pareizajā virzienā. Ceļš vēl nav garā galā, bet eh, raugoties uz to politisko atmosfēru, kurā šobrīd mēs strādājam, es esmu pārliecināts, ka rezultāts būs lielisks. Paldies visiem, kur piedalījās šajā darbā. Priekšsēdētājs, paldies! Es eh, arī vēlētos pateikties referentam. Vēlētos pateikties ēnu referentiem par viņu smago darbu, vēlētos pateikties arī visam sekretariātam un darbiniekiem. Tas bija viena no mūsu, tas bija viena no mūsu uh, darbinieku pēdējais dosie transporta komitejā. Tā tad eh, es vēlētos pateikties visiem, kuri piedalījās šā dosie sagatavošanā. 7. jūnijā mēs par šo dosijai balsosim. Paldies visiem, kuri piedalījās šajās smagajās sarunās. Īpaši vēlētos pateikties referendam un ēnu referentiem. Nākamais darba kārtības punkts ir aviācijas drošība, viedokļa apmaiņa ar komisiju. Es vēlētos lūgt Roitovu kungu ierasties šeit, jo tad visi viņu varēs redzēt un viņam uzdot asus jautājumus. Thank you. Sure... Esmu pārliecināts, ka mums būs dzīves deba, dzīvīgas debatas. Great, thanks. Okay, so, Mr. Reuter. Rojčak kungs, ko jūs mums labi pastāstīsiet? Godātie deputāti, lūdzu, palieciet savās vietās. Prieksēdētāji kungs. Uh, uh, all, uh... Paldies, prieksēdētāji. Liels prieks būt šeit. It īpaši pēc uh, tik um, uh, veiksmīgām sarunām par eiro viņieti. Taču um, mans temats ir uh, krietni vien sarežģītāks, un es gribētu jūs informēt par to, cik tālu mēs esam ar šķidrumiem priekšsēdētāji, ja, ja Saka priekšsēdētājs, turpiniet. Referents turpina. Es gribu jūs informēt par jautājumu par šķidrumiem. Šajā sakarā jau esmu varējis izteikties, un lielākā daļa no jums ir informēta. Mēs to esam divas reizes šo jautājumu apsprieduši ar koordinatoriem 3. E, un 10. maijā, bet doma bija, kā es un komisija ziņojam šeit transporta komitejā. Pirmkārt, atvainojos vicepriekšsēdētā Kalasa vārdā, jo viņš ļoti būtu gribējis būt šeit šodien, bet viņam šobrīd ir jāveic darbs, ko jūs arī augsti vērtējat. Viņam ar komisijas kolēģiju ir jālemj par nākamo daudzgadu finanšu perspektīvu. Tas ir iemesls, kāpēc viņš nevarēja būt šeit un lūdza man viņu pārstāvēt. Tad, kur tad mēs esam? Jūs zināt, ka komisija eh, pirms 29. aprīļa nāca klāja ar ieteikumu dalību valstīm uh, atlikt uz vēlāku kontrolas pasākumu vaināšanu attiecībā uz tax-free produktiem, kas ir iegādā trešajās valstīs. Kāpēc mēs tā darījām? Tāpēc, ka bija pilnīgi skaidrs uh, divās aprīļa pēdējās nedēļās, ka daudzas dalībvalstis neieviestu šo jautājumu. Un tobrīd e, tas, šis skaitlis pārsliedza vairāk nekā pusi no dalībvalstis. Situācija visai, visai nomācoša. Jūs atcerēsieties, ka mēs uh, runājam par to, ka komisija vajadzētu noturēt um, pirmos pasākumus šiem atvieglošanas pasākumiem, jo mēs uzskatījām, ka tas varētu, ka tikai nedaudzi būtu pret eh, šādu eh, likumu. Un visbeidzot, kādas 15 dalībvalstis tādas bija, un tajā pašā laikā pirm, dienu pirms noteikumam bija jāstājas spēkā eh, pieprasījums no savienoto valstu puses veikt konsultācijas attiecībā uz drošības kontrolēm pār šķidrumiem, kuri tiek importēti no trešajām valstīm. Kalas kungu vārdā es. Uh, sazinojos ar jūsu priekšsēdētāju, kurš sacīja, ka uz dažām dienām vai nedēļām mēs varētu apspriest notiekumu atlikšanu, bet tas būtu tikai uz dažām nedēļām un mēs jūs informētu. Tātad, kur tad mēs esam šobrīd? Pirmkārt, pēc paziņojuma no Savienotām valstīm mēs bez kavēšanās Uh, uzaicinājām sarunu partneri no Savienotajām valstīm, lai lemtu par papildu drošības pasākumiem, kādas pieprasītu Savienotās valstis, tad mēs ieviestu šo noteikumu uh, atviegloju pasākumu. Tas notika 4. maijā, diemžēl diskusijas 6. Uh, maijā noveda pie situācijas, kā panāktā vienošanās galvenajiem sarunu partneriem nebija pieņemts drošības apsvērumu dēļ, kā to sacīja Vašingtona, it īpaši norādot drošības situāciju pēc Ben Ladena nāves. Tālāk 11. un 12. maijā mēs situāciju apspriedām ar dalību valstīm un no deviņām dalību valstīm kuras bija gatavas Eh, atvieglot eh, drošības pasākumus līdz aprīļa beigām. Šķiet, tikai divas vai trīs ir tam gatavs, ja tām ir jāievieš eh, stingri drošības pasākumi transatlantiskiem lidojumiem. Šobrīd tādējādi situācija ir samērā sarežģīta, kur 24 dalību valstis, kuras visdrīzāk piemēros regulas klauzulu, kas dod iespēju katrai dalību valstī ieviest stingrākus pasākumus. Mēs varētu pārbaudīt, vai pasākumi tik tiešām ir stingrāki ar 24 dalību valstīm, bet ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju, tas būtu sarežģīti. Un komisijā vicepriekšsēdētājs Kālas ir nonācis pie secinājums, ka mums ir eh, jāpanāk maksimāls efekts no slikti paveikta darba, lai sagatavotu labāku mērķu noteikšanu, kas būtu atsacīties no kontrolas attiecībā ar šķidrumiem, kāda bija cerēta uz 2013. gadu. Tādējādi mēs vēlētos piedāvāt turpināt darbu, ņemot vērā pašreizējo noteikumu izmaiņu, pār, nomainot to, kas šobrīd ir pienākums, lai dotu iespēju atvieglot noteikums attiecībā uz taks frišķidrumiem no trešajām valstīm, lai to pārveidotu par tiesībām dalībvalstīm, nevis pienākumu, bet tiesībām lai tām ir izvēle, vai tās vēlas, vai nē, tām nav jāpakļaujas visstingrākiem drošības pasākumiem, no, ko, no kuriem var atkāpties, bet tie var e, izvēlēties pie, e, iemērot relaksētāku e, režīmu. Tas ir sap, e, nozīmīgi tiem, kam nav transatlantisko lidojumu, kas investē iekārtās, kas vēlas testēt iekārtas, bet principā kopīga atsacīšanās no kontrolas šķidrumiem 2013. gadā paliktu kā mērķis. Jūs vēlaties zināt, kas varētu nodrošināt to, lai mēs 2013. gadā nesam šajā pašā situācijā kā tagad. Un šajā sakarā vienīgais, ko es varu jums pateikt, ir Tas, ka mēs esam mācījušies no pieredzes, un mēs uzticēšanās vietā drīzāk varam kontrolēt. Tas, ko mēs vēlamies principā piedāvāt, ir uz 2013. gadu izveidot darba grupu maksimāli drīz ar dalību valstīm ar attiecīgo nozari, kas ražo iekārtas, lai varētu kontrolēt šķidrumus ar lidostām, ar aviosabiedrībām un piesaistot jūs un informējot jūs uz permanentas bāzes par to, kā pašreizējā ceļu karte uz atsacīšanos no šķidruma kontrolas 2013. gadā tiek īstenota, lai mēs divas vai trīs dienas pirms noteikums stājas spēkā nesaskartos ar situāciju, kam analīze būtu, kā bija priekšējā reizē, lūk, lielākā daļa dalībvalsta piekrista ka lai mēs atkal uh, realitāte neizrādītos, ka kļūdāmies. Tādējādi izveidot darba grupu, informēt jūs, sniegt jums atpakaļ saiti par šo informāciju, kā 2013. gada termiņš ir pareizais termiņš. Vēl viens jautājums, kas mums ir jāizdara, ir jānodrošina. Uh, ir jāizvairās no transatlantiskiem pārsteigumiem. Mm Un mēs iecietām priekšlikumu atvērto debesu komitejas kontekstā, kas sanāks kopā jūnijā, 23. datumā, un mēs virziesimies uz kopīgu Eiropas Savienības Savienoto Valstu deklarāciju par 2013. gada termiņu attiecībā uz kop sadarbību, eh, lai atteiktos no šķidruma kontrolas. Esmu pārliecināts, ka visi šie jautājumi ir būtiski un zināmā mērā jūs varat mani kritizēt eh, par to, ka mums tā, tā, tas jau bija jāizdara 2011. gadā. Es eh, domāju, ka šobrīd eh, nav saprātīgi atsacīties no 2013. gada termiņa, taču mums tas būtu jāpārskata tuvāko mēnešu gaitā, visdrīzāk 2012. gadā, lai sap, rastu, vai tas ir saprātīgi, bet to arī mēs mēģinātu darīt. Es nebūtu nelapojos ar situāciju, kā tā ir šobrīd. Esmu pat vīlies un vice priekšsēdētājs Kalas ir ārkārtīgi vīlies par to, kā mēs netikām informēti no dalību valstu puses, kā mēs netikām informēti pienācīgā veidā no mūsu transatlantiskā partneru puses, un mūsu izveidotie mehānismi ir tādi, ka uh, šai informācijai un kontrolei ir jābūt mūsu rīcībā uz nospraustot termiņu. Tas ir viss no manas puses priekšsēdētāji, bet esam pārliecināts, ka ir ļoti daudz jautājumu. Paldies! Es došu deputātiem trīs minūtes katram, un tad mums būs iespēja desmit minūtēm atbildēm. Es redzu Groša kunga un citus. Mr. Zasada and Mr. Fleckenstein. Is that it? Okay, and then there'll be myself on the end as well, just to put... Un pēc tām es arī uzdošu dažus jautājumus. Groškungs, lūdzu, trīs minūtes. Um. Paldies priekšsēd. Mums jau ir bija iespēja runāt par šiem jautājumiem, bet neapskauž jūs ja padomu būtu sēdējis šeit priekšā, eh, es būtu vairāk priecājies jo šeit ir vairāk e, jautājumu, kas būtu jārisina. Jūsu analīzē piekrītu daļēji. Labi apzinoties, ka mēs, kā parlaments, e, komisijai patiesībā devām tādu ļoti labu piespēli, kā futbolā dažreiz mēdz sacīt, e, kad mēs e, devām, uzdevām jautājumu, kas notiktu, ja citi rīkotos tāpat kā Francija, jo tas ir īstenībā precedents, kas šeit ir radīts. Un precedents ir tāds. Padome nedara to, ko tā pati sev uzlika par pienākumu, un mēs, eh, protams, viņiem atstājām atvērtas durvis, lai šai, šim nelegālam solim piešķirt legālu raksturu ar drošību. Un jūs pats pieminējāt, un es gribu vēlreiz teikt, ka padomēm vēlreiz jānorāda uz to, ka mēs neviens no mums netic, ka ir runa par drošību, bet par to, ka vienkārši mēs nevēlamies investīt. Un tad mēs atgriežamies pie vecās diskusijas, e, ja runa par drošību lidostās, kurš vēlas un kurš var maksāt, e, un tad e, tas arī kļūst par galveno jautājumu. Otrkārt, es domāju, ka situācija ir ne tikai negodīga iepretīm parlamentam, bet arī iepretīm avio pasažieriem, jo nedrošība ir atgriezusies simtprocentīgi, un tās ir arī negodīgi iepretīm tām lidostām, kas jau ir izdarījuši investīcijas, un tagad pieņemtais lēmums neņem vērā šos trīs komponentus. Uh, un arī šo negodīgo izturēšanos no dažiem uh, valstīm. Mēs no, kā EPPS turpinam strādāt pie pozitīvu risinājumu un gribam mācīties arī no pagātnes. Pirmkārt, mēs nevēlamies opt-out klauzulas, e, runājot par drošību. Pretējā gadījumā šī iespēja tiks vienmēr negodprātīgi izmantot nākotnē, to jau mēs redzējām. Otrkārt, jāizvairs no saiknes ar tehnoloģiju Mēs esam pagātnē tā darījuši, noteikuši termiņus, cerot uz tehnoloģijas attīstību, bet, diemžēl, tehnoloģijas attīstība nav bijusi tāda, kā cerējām treškārt. Kas attiec uz nolīgumiem ar trešām valstīm, tā tad ar ASV, tas ir jāņem uh, vērā uh, no sākta gara. Tādēļ es uzskatu, ka 2011. gada uzskatīšana par opciju man nešķiet problemātiski, bet man šķiet svarīgi, lai 2012. gadā, neatkarīgi no lēmuma par 2013. gadu, mums būtu iespēja ar visām iesaistītām pusēm, tajā skaitē ar ASV, eh, vienoties par to, kā mēs turpināsim 2013. gadā darbu. Es šodien negribu redzēt lēmumu par 2013. gadu jo tā vai no nu tehnoloģiski, vai no nu drošības asvērumu tiks apšaubīt ar tiem pašiem argumentiem, kā 2011. gadā. Tātad, ja mēs parlamentā gribam saglabāt kaut nedaudz ticamības, tad mums jānosāka 2012. gads kā termiņš, e, e, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz 2013. gadu. Alka Draugi, kungs, trīs minūtes. Tas, um, vēl, as koordinātu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es, eh, kā koordinators, man ir bijusi iespēja runāt eh, par šo jautājumu aiz slēgtām durvīm. Mēs runājam par eh, noteikumu izveidi, mēs kritizējam dalību valstis, kuras tiešām pēdējā brīdī ir apmetušas fraku uz otru pusi. Es personīgi uzskatu, ka arī komisijai būtu jāuzņemās daļa atbildības, proti komisijai ir metodoloģijas problēmas. Jo es eh, uzskatu, ka jau patreizējā fāzē vajadzēja daļu no darba īstenot dzīvē. Es uzskatu, ka jūs esat zaudējuši iespēju, jūs nesat izmantojuši iespēju izmantot šo direktīvu, E, un, e, protams, ka mums vienmēr būs zemāka pozīcija hierarhijā, mums būs vājākas pozīcijas, ja mēs tā rīkosimies arī turpmāk. Mums ir pilnīgi skaidri jāpasaka dalību valstīm, tieši tāpat kā ar citiem ziņojumiem, kurā runa iet par e, spēcīgāku nosacījumu finansējumu. Un mēs esam dzirdējuši, ka šobrīd padomē tiek piestrādāts pie jaunu noteikumu izstrādes. Es nezinu, kā, kāda būs situācija, un tomēr runājot eh, atpakaļ par priekšlikumu. Patreizajā nožēlojamā situācija, tad eh, patiesībā tas ir viens no saprātīgākajiem priekšlikumiem, bet varbūt uzmanību mums galvenokārt vajadzētu vērst uz 13. gadu. Vispirms Tas, kā amerikāņi piekrit, varētu piekrist, tāda doma priecē. Vienlaicīgi mums e, vajadzētu tā mierīgi apdomāt, ko mēs darīsim un kā rīkosimies. Un e, es vēlētos dzirdēt no padomas, varbūt, ka e, plenārsēdē komisija varētu nākt klajā ar paziņojumu, ko darīt, un vienlaicīgi komisija varētu paziņot, kā. Ka 2013. gads būs un paliks mūžīgi mūžos āmen šīs direktīvas īstenošanas termiņš. Arī parlaments ir piedalījies darba grupas darbā, un parlamentu nepārtraukti vajadzētu informēt, un tā arī notic, kas ir noticis ar šo dosjē. Lai nebūtu tā, ka pirms kaut kāda termiņa beigām parlaments pēkšņi uzzina, ka ir problēma. Mais, Maisners kundze. Jā, paldies, protams tas sagādā mums vilšanās, kā dalība valsts rīkojās, tās kaut ko nolemj un tad to pašs nepild. Trakums. E, mēs e, taču šeit rīkojamies arī pret ES pilsoņu interesēm. Kompromiss, kas ir panākts, ir tādēļ labs, jo nav vēl sabiedrībā zināms, kas 29. aprīlī notiks, tikai insider to zina Pasažieri to parasti nezina, līdz ar to kaitījums nav noticis, bet komisija ir tikai e, tās reputācija tietus, jo tā nav varējusi panākt savu. Un tas ir nelāks precedents, kā jau Mātjo Grošs sacīja, tad dalībvalsts saka, tad nākošais darīsim tāpat. Uh, Manuprāt, šeit ir jautājums, vai eh, šo ierīču ražotāju eh, nebūtu vienkārši jāuzaicina, lai eh, viņu viedokli reiz uzklausītu. Viņam jau nav jāpiedalās mūsu debatēs visu laiku. Tas, ka tagad ir vienošanās ar ASV, man šķiet labi, saprātīgi un gal galā cenšos vienmēr arī redzēt pozitīvo visā, ir tas, ka līdz 2013. gadam diezgan droši uh, daudz labāka tehnoloģija būs pieejama, kuru mēs tad varēsim izmantot, lai kontrols tad vienkāršot. 2013. gadā mēs vēlamies mm, pēc iespējas, lai būtu tādi bagāžu skeneri, kur nekas vairs nav jāņem ārā no koferiem, tas gan būtu labs risinājums vienā piegājienā visām problēmām. Paldies, Lichtenberger eh, kundze, trīs minūtes, eh, paldies. Daudzos jautājumos vāro savam kolēģim Grošam piekrist. Problēma ir vienkārša. Ja eksistē opt-out klauzula, tad tā tiek izmantot šajā gadījumā eh, pat ļoti. Nevienmēr tā tas ir, bet pēdējā laikā arvien biežāk mēs šādu tendenci novērojam. Padomu vairs nav ieinteresēta Eiropas eh, normās, viņi labprāt spēlē savu spēlīti un eh, labprāt savāc naudiņu un skrien prom, tā sakot. Uh, Un to mēs konstatējam šo izturēšanās schēmu arī attiecībā uz uh, konkrēto dosie. Un attiecībā uz nākamajiem soļiem mums jārēķinās ar to arī dzen. Attiecībā uz to, ko darīsim pēc 2013. gada. Pilnīgi piekrītu kolēģei Maisnerei, ja es saku, ka uh, tas nav jautājums, kas būtu ražotājiem ar komisijā atrisina, bet tiem, kas maksā, ir par to jāvienojas arī politiskiem pārstāvjiem ar komisiju ar drošības ekspertiem. Man lēnām ir pieriebies tas, ka mēs ļaujam viņiem diktēt, kāda ap aparāti nākotnē būs nepieciešami. Jā, ir šāds aprīkojums, kas gandrīz visu spēj ieraudzīt, bet tie ir dārgi. E, tas tad arī ir jāsapasaka skaidru un gaišu viņai vērā. E, šis tehnoloģijas eksistē, bet es domāju, jābūt skaidram, ka tas arī nav lēti. Es domāju, ka Šis risinājums bija dalība valstīm gandrīz vienīgais. Bēdīgi, bet tāds ir. 2012. 2012. gadu mums vajadzīgs novērtējums arī attiecībā uz uh, eh, normas, ne, normēm nepieciešamību. Pagājušajā reizē mēs jau diskutējām arī no ķīmijas viedokļa, ko tas nozīmē. Un šīs atzinums vispirms man būtu, eh, es to vēlos redzēt, un vispirms mums darētu pāraudzīties uz to, vai tiešām tas ir galvenais apdraudējums, kur mums būtu arī tik uh, daudz jāinvestē. Ir runa par izmaksām un drošības ieguvumu, kas mums ir jāuzdod pretējā gadījumā, mēs atkal un atkal. Uh, iekrītam tajā pašā slazdā. Un vēl par vienu jautājumu es gribētu runāt. Notiks tikšanās ar ASV delegāciju Budapeštā. Tur uh, laikam būs runa ne tikai par PNR, bet uh, par visiem drošības jautājumiem aviotransportā. Es domāju, mums lēnām derētos atvadīties no domas visu, ko ASV mums diktē, tāpat vien pieņemt, bet būtu jādiskutē arī par Eiropas standartiem. Un tad jāuzdod jautājumu un jābūt arī nedaudz pašapzinīgākiem šajās sarunās ar ASV, pretie gadījumā mēs nonākam arvien un arvien pie tās pašas, tajā pašā situācijā un tas mūsu Eiropas ticamību neveicina. Foster kungs, trīs minūtes. Thank you, Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es eh, vēlētos pateikties Reuterkungam par paskaidrojumiem. Es eh, nedomāju, ka šeit kāds no deputātiem uzskata, ka 29. gada, 29. aprīlī šajā gadā visi varētu īstenot tehnoloģiskās prasības. Uh, Protams, ir patīkami, ja ir šādas prasības, un es domāju, ka mums uz to arī ir jādodās. Varbūt, ka 13. gads būtu reālāks laika periods. Bet eh, in, personīgi runājot, es uzskatu, ka bija naivi no komisijas puses uzskatīt, ka pilnīgi visas dalību valsts varēs to īstenot šogad. Gan jūs, gan es zinām, ka dažādās dalību valstīs ir dažādi draudu līmeni un dažādi drošības pārbaužu līmeņi, un tā tas arī būs nākotnē. Ja mēs runājam par to, par ko mēs patiesībā šeit diskutējam, 11. gads toreiz, kad mēs par to diskutējām, izskatījās pilnīgi reāls, bet visi mēs, kas esam pacienti, mēs netaisamies stāvēt lidostā 3-4 stundas tikai tāpēc, ka jaunā tehnoloģija nekādā gadījumā neuzlabo mūsu kā pasažieru ātrumu, eh, ātrumu ejot cauri pārbaudēm, un tomēr tā it kā uzlabo drošību. Uh, Mēs runājam par šķidrumiem, un šobrīd eh, visi ir iepazinušies ar to, ka ja šīs sistēmas darbotos efektīvi, tad vairs nebūs šķidruma ierobežojumi. Protams, jā, jūs varat runāt ar amerikāņu pārstāvjiem, varbūt, ka tā ir ļoti laba doma izveidot darba grupu. Šajā darba grupā noteikti ir jāuzaicina arī nozars pārstāvi, tātad avio pārvadātāji, lidmašīnu ražotāji, jo, protams, piemēram, es, iekāpjot lidmašīnā, vēlos būt droša, ka desmit kilometru augstumā es būšu drošībā. Un tas arī ir tas pamata pamats, un mums to nekādā gadījumā nevajadzētu aizmirst. Varbūt Paiesimies solīt atpakaļ, paskatīsimies konstruktīvi uz šo situāciju. Es ticu komisijas darbam un komisijas lēmumiem. Jūs strādājat ar pareizajiem cilvēkiem un pareizajiem ekspertiem un ceru, ka nākotnē jūs pie mums vēl atgriezīsieties ar adekvātu informāciju, kas ļaus mums pieņemt reāls lēmums. Paldies! De Grandes kungs! Minutes, Trīs minūtes! ¿Sí? ¿Ya? Sí. Gracias, presidente. El señor... Paldies, priekšsēdētāji. Kā koordinēt? Es eh, pilnīgi piekrītu koordinatora nostājai, bet tagad nelielas pārdomas. Man jau ir bijis tas gods būt referentam par gaisa satiksmes drošību. Šorīt preses konferencē tika uzdots jautājums. Uh, Kāpēc netika īstenot 29. aprīļa eh, vienošanās, jeb apņemšanās? Un es atsaucos uz šodien komisijas sacīto transporta komitejā. Es eh, jūtu jums līdzi, Roterkungs, par to, kā viss ir izvērties. Ir eh, šeit uz spēles Eiropas institūciju prestižs šī vēsture ir sena un slikta, un mēs savulaik pieņēmām rezolūciju, par kur gan es nebalsoju, e, kurā mēs e, kur bija rezolūcija pār cīņu pret terorismu. Un mēs e, nonācām pie lēmumiem, tika pieņemti atbildīgi lēmumi, un mēs, diemžēl, esam aizvirsuši ļoti daudz eh, no pagātnes eh, eh, mācībām. Tālāk vēlos sacīt, ka ir pilnīgi iespējams, ir tas, kā pilsoņi gustie iespaidu, ka padomi, dalībvalsts komisija dažādu interešu vadīti iet pa atšķirīgiem dzēļiem. Un ne, ne tik daudz domā par drošību Viņi domās, ka eh, šie partneri nav uzticami. No otras puses, es ļoti respektēju Savienotās valsts. Savienotās valsts, ka tās pieņem lēmumu, nejautā mums, bet pieņem lēmumu. Un šajā gadījumā, ja mums ir vienoto debos nolīgums, es ceru, ka nākamajā reize mēs ņemsim vērā visus nosacījumus un respektēs un tiks respektēta Eiropas Savienība tā, kā tā ir jārespektē. Es piekrītu, ka Eh, ir nepieciešams pieņemt kopīgus lēmumus, taču ir arī nepieciešams atgriezt savā vietā institūciju prestižu. Nekas eh, nav noticis, tas bija tikai neliels incidents, bet jāpieņem zināšanai tās, eh, ka visām trim institūcijām ir jābūt uzdevumu un notikumu augstum, augstumos, jo no mums tiek pieprasīti un sagaidīti atbildīgi lēmumi. Drošība nav Eh, nav kaut kāds eh, nesaprotams lēmums. Tas ir ierakstīts pamattiesībās, eh, un mēs strādājam drošības un pilsoņu interesēs. Tāpēc aicinu būt uzdevumu un apstākļu un notikumu augstumos. Paldies! Paldies, Vaitfrīd kungs! So Paldies, priekšsēd! Ir tāda lieta, ko es nelabprāt daru. Tas ir uh, iebilst kolēģiem, eh, bet šoreiz man tas ir jādara attiecībā uz kolēģis Lichtenbergers sacīto. Attiecībā uz viņas sacīto es to daru īpaši nelabprāt, bet šoreiz man tas jādara. Padome nebija vienīgā vainīgā. Visi, eh, kas ir iesaistīti šajā tam risināšanā, ir izdarījuši kļūdu, ne tika, kļūdas ne tikai dalībvalsts. Es domāju, ka arī mēs, kā Eiropas parlaments, ar šo lēmumu nesam visu izdarījuši, nu, nevainojumu un perfekti. Es toreiz arī balsoju par pagaidu risinājumu, tādēļ man arī šeit ir savu daļas vainas, bet tas tomēr nebija tik labi. Eiropas komisija e, šīs neredzēja arī tik labi, kā bija arī, ko es toreiz. Es nevaru iedomāties, ka dienu pirms jaunā posma uzsākšanās nebija nojaušams, ka šī sistēma nedarbosies. Es tikai runāju par valstu, kuras Eiropas Savienības labāk e, pazīst. Tur netika nekādi pūliņi izdarīti, e, šādas e, ierīces uzstādīt vai pat domāt par to, kur tās iepirkt vai tam līdzīgi. Tātad tas viss diezgan neveiksmīgi sanāca. Varbūt vajadzēja arī ātrāk rēģēt, bet šeit, es domāju, man jāpiekrīt Fosters kundzei, mums ir tagad jāiz eh, dara analīze par to, kas ir noticis un kas ir panākams ar dalību valstīm, bet īpaši arī attiecībā uz mūsu transnacionālajiem partneriem, kas vienam vai otrā veidā šeit būs iesaistīti šo jautājumu risinājumā, jo viss ļaunākais, kas varētu notikt, būtu uh, konkrētā termiņa noteikšanu, un tad e, divu dienas pirms šī termiņa pienākšanas mēs konstatētu, ka nekas e, nav noticis. Un ja daži e, startā e, bez nodevu e, veikaliņu, tad e, sliktāk pelnīs, nu tad viņi pelnīs sliktāk, bet e, Galvenais būtu, lai šie, šis ierīces e, rīk darbotos un Eiropas saimnība ārpus trešajām valsts partneriem tātad ar tas būtu pieejams, tas riņems, tā es teiktu tā. E, ne, e, meklēsim risinājumus galvu pār haklam, meklēsim tādus, kas tiešām darbosies, nenoteiksim tagad pārsteidzīgi atkal tādas termiņas, kuras tad veik beigās mēs tāpat nespēsim izpildīt, tad mūs vairs neviens neņems nopietni. Zasāda kungs, trīs minūtes. Bardzo dziękuję. E, Pani Čeņš. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ne jau pirmo reizi mēs diskutējam par šiem jautājumiem, un e, arī ne pirmo reizi man ir jāpiekrīt e, iepriekšējiem, iepriekšējiem teiktajam. Es vienkārši vēlējos tikai pateikt, cik ļoti lielā mērā es esmu vīlies tajā, kādi ir noteikumi šķidrumu pārvadāšanā lidmašīnās. Es nezinu, vai tas ir dalību valstu nepietiekamas gribas dēļ vai tehnoloģiju dēļ, kāpēc mums nav izdevies izpildīt šo laika termiņu. Patiesībā nav nekādas tādas tehnoloģijas, kas uh, varētu nodrošināt eh, izšķiršanu starp drošiem un nedrošiem šķidrumiem. Ja tāda tehnoloģija ir pieejama, tad pasakiet komisiju, cik tas varētu maksāt, lai to uzstādītu lidostās. Runājot par Eiropas Savienību, tad um, tā nav vienīgā um, vienīgā spēlētāja, e, kura bloķē šo sistēmu ieviešanu. Tātad Eiropas Savienībā ierodas arī lidmašīnas no citām valstīm, un mēs Eiropas, lidot, e, Eiropas līdzsabiedrības lidos citām valstīm, un e, kad arī mūsu sadarbības partneri būs gatavi akceptēt šos jaunos noteikumus, tad arī mēs varēsim sadarboties. Paldies, Flakensteina kungs! Priekšsēdi Patiesībā gandrīz viss jau ir ticis pateikts, tādēļ nerunāšu kā ar. Jūs ziniet, eh, Rītas kungs, ka es biju skeptisks attiecībā šo starpsolu, un tomēr tas nav pamats priecāties par to, kas ir noticis, to neviens nevar. Bet man šķiet svarīgi, lai mēs uh, dotu signālu, ka pirmkārt mēs iedzīvotājs pasargāsim no uh, tālākiem eksperimentiem, starpsolīšiem un tam līdzīgi. E, man ļoti žēl, ka dažas valsts, es nāku no tādas priekšzīmīgas valsts, jau ir iepirkušu aprīkojumu, bet tā nu tas tad ir noticis. 2013. gadā, acīm redzot, ASV arī vēl eksistēs kā valsts, un tādēļ mums nevajadzētu teikt, ka 2013. E, gadā būs, teiksim, viss skaidrs, bet e, skatīsimies, kā situācija attīstīsies līdz 2020. gadam, un tad nāksies varbūt vadīties no Fosters kundzes sacītā. Paldies pats savā vārdā. Es eh, galvu kratu neticot. Eh, es domāju, ka vispirmām kārtām mums ir jānoskaidro un jābūt vienotiem par vienotu ideju, un to jau Groškungs teica. Tā tad eh, šī novēlēšana, novēlošanās ir nevis finansiālu apsvērumu vai ierobežojumu dēļ, bet gan drošības apsvērumu dēļ. Un patiesībā tas nav saistīts ar eh, drošību. Es runāju ar skaneru izgatavotājiem, un viņi pateica, skaneri ir, to pietiktu visiem, bet lidosts nav gatavs tos iepirkt. Uh, Tātad valdības, lidostas, avio pārvadātāji nav gatavi par to maksāt. Un patiesībā, jā, mēs visi vainojam un par melno vēlnu padaram padomi, bet padome ir tikai tas salmiņš, kas lika salūst kamieļa mugurai. Mums ir jāraugās nākotnē, un ja komisija uh, akceptēs to, ka komisija ir gaidījusi pārāk ilgi, Tad eh, būsim godīgi, es eh, tiešām ticu, ka lidostas tik ārkārtīgi spēcīgi lobēja to, lai neiepirktu šo tehnoloģiju. Tātad patiesībā mēs varam vainot nevis varbūt tik ļoti padomi, cik gan lidosta lobētājs. Un es domāju, ka mums arī par to būtu jādiskutē publiski, ja nu mēs to vēlamies. Tātad gala beigās viss atdurās pret naudu. Uh, Un runājot par eh, Amerikas ietekmi, piemēram, eh, ja mēs vēlamies eh, izpildīt likumu, tad uz mums attieksies kaut kādas soda sankcijas. Un Ročeva kungs teica, ka nevis drošības apsvērumu dēļ, bet, piemēram, Amerikā ir daudz spēcīgāki drošības pakāpumi. Un šā iemesla dēļ Es tikai vēlējos pateikt sekojošo. 13. gads. Nav nekādas garantijas, ka padome 13. gadā pateiks un izdarīs tieši to pašu, ko šodien. Un tad varbūt mums tiešām ir jāsit dūri galdā un jāsaka pietiek. Es nezinu, ko padomi domā kāda ir padomes apņemšanās un viņu publiski izteiktie apsolījumi. Es eh, neticēšu nevienam viņu vārdam, es tiešām pasaku atklāti, es uzskatu, ka es neticu tam, ko viņi saka, un vismaz viņu solījumiem mūsu komitejā nav nekāda svāra. Mēs e, šo pēcpusdienu ļoti ilgi runājām par citu likumdošanas pakotni, kurā tieši tādā pašā veidā padomu kaut ko solīja un pēdējā brīdī solījums aizmetam izkastē. Mēs nevaram gala beigās tā turpināt strādāt. Kurp tad mēs ejam? Mums ir jāpieprasa, mums ir jāpieprasa, lai 13. gads būtu tiešām galīgā līnija, Nekāda izlocīšanās un nekādi apsvērumi, ka 13. gadā varbūt atkal viņiem izdosies nogalināt citu Alkaīda vadītāju divas dienas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās. Tātad mēs pieprasījām C kategorijas skenerus, pilna ķermeņa skenēšanai, bet eh, arī bija dalība valsts, kuras vēlējās atlikt šādu skeneru instalāciju. Eh, mums vajadzētu vienoties ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai tās eh, nevarētu ietekmot, ietekmēt dažas no mūsu dalību valstīm, lai tās savukārt ietekmētu Eiropas Savienības likumdošanu. Un raugoties uz 36 stundu likumu, mēs varam to pārskatīt un mēs varam paši to diskutēt un eh, patiesībā neņemt varbūt tik ļoti vērā diskusijās to, ko saka padome. Amerikas Savienoto Valstu nostāja ir skaidra un mums ir jāizvairās no scenārija, kā, kāds ir ticis spēlēts līdz šim. Es uzskatu, ka mums ir varbūt eh, jābūt kaut kādai izvēlei un tās mums šobrīd nav. Godātais komisijas pārstāvis jau mums teica, ka patiesībā šī komiteja šobrīd jūtas stipri sarūktināta. Varbūt, ka visi deputāti man nepiekritīs, un tomēr tas, ko es esmu dzirdējis no padomas mutes, tas, ko padoma ir darījusi, tas mūs ir sarūktinājis ļoti lielā mērā. Reuter kungs. Uh, Lichtenbergeres kundze par procedūru. Ja iespējams, jūs varētu varbūt komentēt par putekļu mākotni, kas atkal aktualizējās ar visiem šiem vulkāniem, vismaz daži teikumi, vai mēs esam gatavi vai nē. Tad mēs atgriežamies pie risku novēršanas, nevis uh, profilakses, nu jā. Uh, Tātad vispirms par drošību, un ja mums vēl laiks būs tulka, būs mūsu rīcībā, tad varēsiet kaut ko pastāstīt mums par jaunāko putekļu mākonu. Paldies! Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, un um, pirmkārt vēlos pateikties visiem deputātiem šajā komitejā, kuri kuriem ir ļoti laba, es negribētu teikt, sapratne, bet izsvērtas debates pār uh, eh, notikumiem un pasākumiem. Un ja es varētu tagad uh, izteikties par dažiem jautājumiem, es sākšu ar uh, eh, Degrandes kungu sacītu. Es domāju, ka mums ir jānodrošina tas, ka mēs turpinām būt spēlētāji kā Eiropas Savienība drošības jautājumus un nepaļauties tendencēm, ka mums ir viena pat nacionālās drošības politika. Un patiesībā aptauts klauzulas piemērošana būtu veids, kā tiktu renacionalizēta Eiropas drošības politika. Un, ja jums ir 25 dalībvalstis, kuras izmanto optautu klauzulu, es vēlos atgādināt šeit, ka ir pat sarunās par optautu klauzulu eh, kaut kas panākts, un dalība valstīm vajadzēja pamatot savu optautu un komisijai tiesības pārbaudīt optautu, bet, jā. Ja, 25 dalībvalstis visas izmanto optaut, tad jūs redzat, kāds darba process būs jāīsteno, lai apzinātu to, ko dalība valstis eh, veids vai finansiāli, vai uzskatot par finansiāli vai par drošības jautājumu. Jā, tiek sacīts labi, mēs tās dalība valstis varam eh, saukt pie tiesas Bet ar visām, ar 25 tas būtu ļoti sarežģīti un arī uz to balstījās amerikāņi. Tātad pirmais ir jānodrošina tas, ka drošības politikā mēs turpinām veidot Eiropas pieeju. Šajā sakarā ātra reakcija arī jūsu autorizācija ka mēs varam sacīt, lūk, atliksim darbību uz vēlāku laiku un arī pat teiksim, ka mēs nesam šobrīd visam gatavi, bet pat ja mums ir jāuzklausa kritika par procesu un ar mehānismu, kurā mēs eh, vairs neusticamies, bet kontrolējam tālāk. uzklausot eh, runātājus. Jā, es redzu vairākos runātājus, es redzu mm, eh, zināmas domstarpības par to, vai mēs paturam 2013. gadu, vai mēs nenosakām beigu termiņu, lai atsacītos, atsacītos no šķidruma kontrolas. Un es vēlētos sacīt, ka Jā, atmiņas jums ir tieši tādas pašas kā jums par procesu, tad 2013. gads jau tika apstr apstrīdēts savulaik, tāpēc mums bija šis starp solis. Un 2013. gads ir gads, datums, par kuru mēs esam vienojušies starptautiski. Ir paziņojumi no Savienotām valstīm, no Kanādas, no Austrālijas no Eiropas Savienības. Mēs vēlamies atsacīties no šķidruma kontrols 2013. gadā. Es gribētu piedāvāt neatkāpties no datuma, bet darīt to, ko piedāvā Groškungs. 2012. gadā pārskatīt, vai šis datums ir reāls vai iekārtas ir uz vietas, vai e, viss ir paveikts, un tas mums ir jāizdara, jo mēs e, vēlamies atvieglot pasažieru dzīvi. Uh, Mēs nevēlamies, lai viņi e, turpinātu ņemt ārā pudeles no savām somām, lai būtu 100 ml pudelītes un tā tālāk, un tāpēc mums ir jāredz un jāizvērtē 2012. gadam, kāda ir situācija un vai. Un šī pieeja ir ne tikai Eiropas Savienībā, bet uh, Eh, plašākā pasaulē, lai varētu atvieglot eh, pārbraucienus. Mans ieteikums būtu eh, opciju sistēma šķidrumu kontroli paturēt 2013. gadu un arī dalību valstīm pašām apņemties ievērot šo datumu, izveidot darba grupu, Tāpat arī mums ir jāapzina, kāda situācija ir, ir konkrētajā nozarē, un arī apņemšanās no Savienotajām valstīm par 2013. Eh, gadu runājot, pie tā arī mums ir jāstrādā. Un tāpat arī apņemos informēt jūs par to, kāda ir mūsu attiecīgā brīža pozīcija. Ja es neesmu pārliecināts par to, kāds status šim 2013. gada eh, termiņam varētu būt. Tā ir vienīgā problēma. Es nevēlos. Es redzu, ka komitija sanāk kopā un uh, lem par jautājumiem. Bet kur mēs šo ad hoc komiteju, kas sanāks kopā 2012. gadā. Tā tad tas piekrīt mums, tā esam mēs, un ja mēs sakam 2013, tā tas ir 2013. Tā tas ir. Ja tāda, tāds būtu mans eh, redzējums, es gribētu aicināt jūs paturēt šo 2013. gadu. Mēs veicam darbu, mēs 2012. gadā Uh, uzklausat mūs un izvērtēt, vai šobrīd um, tas ir saprātīgi un tas būtu mūsu priekšlikums. Paturiet 2013. gada termiņu šobrīd. Uh, Un 2013. gadā mēs varam tad eh, panākt atsacīšanos no šķidrumu kontrolas, balstoties uz izveidotās darba grupas un um, secinājumiem un starptautiskajām diskusijām, deklarācijām, ko mēs uz šo datumu esam saņēmuši uzklausījuši. Tālāk, eh, pelni, pelni, jā, bet eh, priekšsēdētāji ļoti īsis Gribu uzdot eh, divus īsus svarīgus jautājumus. Pirmais no tiem. Eiropas komisija, vai jūs uzskatāt, ka ir šobrīd šķidrumu skaneris, kas spēj nošķirt drošos un eh, nedrošos šķīdrumus? Var atbildēt šo jautājumu ļoti vienkārši. Vairāk nekā desmit e, tehnisks iekārts ir uh, certificēts no Eiropas aviācijas drošības iestādes uh, uh, šķidruma drošības noteikšanai AB dažādas kvalitātes šķirnes, bet bija šāds tehnisks iekārts pieejams līdz šī gada 29. aprīlim. Labi, pelni. Labi, tiekam pie pelniem tagad. Ja, Mācie. Mēs netiksim līdz pēdējiem. Pavisam īsi. Šis cenas, ko viņam zasādam, mēs arī vēl varam piegādāt šo informāciju. Es domāju, tas nebija izšķiršais. Vēl pa 12, 2012. gadu gribu kaut ko sacīt. Ja mēs to nosaka, ja es to note, ierosināju šo datumu, tad es domāju, ka dalībvalstīm e, vismaz gadu iepriekš ir jāzina, e, ko tās varēs vai nevarēs īstenot. Tāpēc es gribētu šeit arī komitejā ierosināt, e, precizēt, pr, ko mēs gaidām līdz 2020. gadam. Tas šeit komitejā arī no mūsu viedokļa varēs būt diskutējams, varbūt daļai atgriežoties pie tā, ko saidz īstermiņā gaida. Vienas skaidra pārdomēs nostāja, viena skaidra komisijas un parlamenta nostāja pēc konsultācijām ar partneriem, kurus jūs nu pat pieminējāt, tas nav tik svarīgi, bet es gribu, lai mēs šeit vēlreiz jums skaidri pateikt, ko mēs gaidām uz 2012. gadu. Okay. Aš. Labi, tomēr tie pelni beidzot. Okay, Mr. Uh, eh, Chairman. Priekšsēdētāji. Mums jāizmācās jauns vārds. Grosvetans. Grosvetanjakuls. Runājot par vulkānu, kur izvirdums um, notiek um, Īslandē. Tas sākās sestdienas vakarā. Svētdienā mēs apziņojām um, mūsu ārkārtas dienestu, Eirokontrolu, EASA dalībvalsti, savio kompānijas un šobrīd mēs sekojam situācijai kopumā attiecībā uz pelnu mākoņu izplatīšanos. Man ir iespējas tāds, ka Eiropas Savienības līmenī mēs reaģējām ātrāk, mēs izveidojām ārkārtas mehānismus pēc tam, kad ātrāk nekā pēc pagājušā gada vulkāna izvirduma. Tomēr būs eh, lidojumi ierobežojumi, būs jautājumi par pasažieru tiesībām, taču šobrīd ņemot vērā situācijas attīstību, un man nav pēdējo situācijas aktualizācijas šobrīd, situācija ir tāda, ka pilnīgi skaidri tā nav tāda situācija, kāda bija pagājušajā gadā, kad bija pilnīgs lidojuma aizliegums lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu. Dalību valstis pieturas uh, procedūrai, kuru mēs arī apspriedām arī IKAU kontekstā, kas uh, nozīmē veidot uz risku balstītu pieeju. Uh, pār analīzi un lēmumiem lidot vai nelidot. Un mēs varam droši teikt, ka vulkāni vienmēr būs, bet pagājušā gadā mēs eh, uzzinājām, kā šos jautājumus risināt labākā un koordinētākā veidā. Tas ir viss šobrīd, ko es varu pateikt. Ja jūs runāsiet ar meteorologiem, viņi eh, sniegs jums dažādas projekcijas un prevīzijas eh, vulkāņu mākoņu sakarā Bet visas šīs projekcijas, eh, tomēr neraugoties uz eh, to noskaņu, tomēr būs ar dažādām, ar dažādiem piesardzības pasākumiem. Bet šodien, es domāju, mēs varam koordinēt lietas labāk nekā uh, nekā mēs varējām koordinēt pagājušā gadā. Krīzes eh, šūniņa ir izveidota, dalībvalsts koordinē savas darbības, eh, koordinē vienu ar otru vicepriekšsēdētājs. Kā Latvijas sadarbojas ar Ungārijas prezidentūru šajā sakarā? Šajā sakarā un arī ir apzinātas viss. Viss ietek vairāk, eh, vairāk ietekmētās dalībvalstis. Jāsaka, priekšsēdētāji, Matu, ja mēs turpināsim angļu valodā, lai varam atbrīvot tūkus. Um, Just an update on that, because Mr. Royce said he's not seen the news. There's updates all the time on Sky News, certainly from the UK. Runājot par Sky News, vismaz pēdējais, ko es redzēju. Scandinavia, certainly northern Scandinavia and Scotland. Um, and certainly by all accounts, this is much more airline-led